Okay, colleagues. Labi, kolēģi, sāksim. Kaut gan ir ierobežots skaits, kas ir ieradušies, bet, nu, kā mēs zinām, tad viss tiek pārraidīts internetā. Šodien mums būs divs sesijas par mūsu patreizējo izmeklēšanu. Viens būs par IT drošība Eiropas Savienības iestādēs, un otrā daļa būs parlamenta pāraudzība Intel no, nu, e, valsts līmenī, runājot par masu uzraudzību. Un, ja nav iebildumu, tad mēs varam pieņemt darba kārtību un mēs sāksim bez kavēšanās. Mums ir četri eksperti un mēs uzklausīsim ziņojums no Ronald Prince, direktors un līdz Fox IT, un ieskaitot Belģikom gadījumu, kas tik minēts iepriekš, un vairākos nopietnos lietās, tad Freddy Dezera kungs, kas ir vadītājs CERTU, šī iestāde ir atbildība par IT drošību visās Eiropas Savienības iestādēs, aģentūrās un orgānos, kas atbild par uzbrukumiem kas varētu traucēt IT sistēmai. Trešais runātājs Giancarlo Villela, ģenerāldirektors DG ITEC. E Un beidzamais runātājs ir Lukas Zampaļoni kungs, drošības virsnieks EU LISA. Un šī sistēma pārskatu Eurodek, kur ir ļoti daudz personīgie dati, ko ir jānodrošina. Es gribu, lai katrs runātājs ievad sarunas, un tad būs jautājumu un atbildes un debats. Un tātad lūdzu, Prins kungs. Paldies, ka par aic, uzaicinājumu es sagatavoju ko, par ko runāt, bet, lai iesākt, mēs izmeklējām Belģikom lietu, bet es detalizēt neiedziļ, jo pašlaik mums ir, mēs mūsu klients nevar, mēs nevaram klientam izklāstīt, kas ir noticis, bet man ir vispārēji uh, lietas, ko jums pastāstīt, mēs esam iesaistīti izmeklējot spiegošanas lietas un ko klienti patērētāji varētu darīt, lai aizsargātos. Mēs to piefiksējam un es gribētu to ar jums izrunāt. Atbildes fāze Ja kaut kas nav kārtībā un mēs gribam saprast, kas notiek, tad mēs instalējam ostīšanas tehniku un tad sākās ļoti dārga izmeklēšana, lai uzzinātu, kas notiek tīklā, un ko jūs tur sastopat ir, kad mūsu klientam ir cita pieeja vai tam klientam, kas izmanto klientu resursu, un mūsu klients vienkārši grib, lai mēs iztīram tīklu, bet ļoti bieži ir daudz jautājumu, kas netiks atbildēti, jo nav tieši vēlme izmeklēt to. Un ļoti bieži mūsu izmeklēšana beidzās ar vairāk jautājumiem, kas to izdarīja, kāda informācija viņi ieguva un kāds bija mērķis. Un, protams, ja skatāties plašākā apjomā, tad ir žēl, ka mēs nevaram atbildēt uz šiem jautājumiem. Vēl ir runa par uzraudzīšanu, tad, ja kompjūteros var ielausties, un tad ir jāinstalē uztveršanas tehnoloģija, un ko mēs ieraudzam ir, ka daudz organizācijas, kas ir parādījušās presēnes, kad viņi veids paši savu izmeklēšanu, mēs pārbaudījām, un tur nekā nav, lūdzu, ejiet tālāk, te nekas nenotiek, jo tas ir drusku dīvaini, jo mums ir slepenie dienesti, kas skatās, kā aizsargāties, ka viņas nenoķē, nepieķer un, un pat ar organizācijām, kas neko nesaprot par šo gadījumu, par šo lietu, jo viņiem nav tehniskie indikātori, ka viņiem ir uzlausa sistēma un viņi nodod press release, kad viņi nav ietekmēti. Un Un tad izvairīt prevencijas fāzē, tad mums ir daudzi klienti, kas cer, lai viņiem būtu ļoti drošs tīkls, un mēs viņiem uh, izveidojam tehniskās iekārtas, it sevišķi, ja ir runa par elektropiegādi. Mēs eksportējam daudz tādu tehniku uz visām pasaules malām, bet ne uz Eiropu. Mēs cenšamies Eiropā pārdot, bet mēs laikam Eiropā esam naivi un mēs neuzskatām, ka mēs esam apdraudēti. Mēs arī uzskatām, ka Eiropas Organizācijas, kas vēlas ieguldīt un gūt drošumu, viņi pieņem darbā īstos cilvēkus un iepērk īsto tehniku. Viens no iemesliem ir, kad Eiropas tender sistēma nelīdz, viņi iepērk lētāko risinājumu, kas nevienmēr ir labākais risinājums. Un Man ir arī jautājumi par drošības nozari, kas kodešanas tehniku ievieš, un viņiem ir vietējā nozara, un viņi aizsargā savu vietējos valdības, mums ir arī Eiropas. Tad apstiprinātie produkti, ko var izmantot Eiropas Savienības iestādēs, bet es neuzskatu, ka nav viegli tām organizācijām to iegādāties, jo tās iekārts ir ļoti dārgas, kaut gan viņi ir ļoti droši. Un tad vienmēr atgriežamies pie tā paša jautājuma vai mēs tiešām uztraucamies un vai mēs gribam ieguldīt naudu, lai nebūtu spiegošana. Paldies! Paldies! Nākošais. Dežūra, desmit minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vienkārši iepazīstināt ar to, kas ir CERT EU un kāda ir atbildības. CRTU ir Eiropas Savienības iestāde, un man viņu pilnvarojums ir aizsargāt, lai iestādes var sev labi aizsargāt. Pašreiz mums ir 15 darbinieki, tie ir tiešām eksperti. Tas darbojās zem starp, starp, starp iestāžu mū, visi mūsu klienti, ieskaitot Eiropas parlaments, padome, centrālā banka, Eiropols un Līsa, kas ir šodien klāt, visas šīs organizācijas ir atbildīgas par saviem tīkliem, aizsargāt to tīklus un nodrošināt, ka viss labi strādā. Ko mēs piedāvājam ir papildus atbalstu, lai ātrāk uzzinātu un ātrāk risinātu problēmas. Mēs to darām iestāžu līmenī un starptautiskā līmenī, un mēs nodarbojamies ar labākām partneriem, kādi ir dalībvalstīs, un te mēs varam dot pievienoto vērstību, vērtību iestādēm, kas pašlaik strādā. Mēs strādājam ar IT ekspertiem visās iestādēs, lai nodrošinātu mūsu drošību. Iestādes ir ļoti augstu vērtību mērķi, un tas ir, lai zaktu politiski informāciju, ekonomiski informāciju, vai rosināt politisko nemierus, politiskos nemierus, bet mūs regulāri ir kiberuzbrukumi, Mums ir trīs pakalpojumi. Viens ir aizsarg pakalpojums. Mēs palīdzam izgudrot, kuras programmas ir jāaizsargā, kādi gadījumi varētu būt, un veidot labāk, labāks mehānisms. Mēs vācam informāciju no vairākām vietām, no iestādēm, kad viņiem uzbrūk. Mēs saņemam informāciju no uh, dalībvalstu iestādēm, un mēs saņemam arī no IT nozars. Un tad mēs brīdinam par potenciāliem draudiem. Bija 650 brīdinājumi par jautājumiem, kas jau bija notikuši, kad cilvēks ir informācija tiek apzakt un maznodrošināts maznodrošināt sistēmas. Un tad iestādes var reaģēt uz problēmām, kas ir viņu iestādēs. Un viņi ziņo par inf informāciju un mēs varam arī meklējam risinājums kiberuzbrukumiem. Un kad ir nopietni inficēta sistēma, tad mēs piedāvājam mūsu eksperts, mēs ievācam informāciju no lielākām iestādēm un cenšamies risināt problēmas. Un, protams, mēs sazinamies ar dalībvalstu iestādēm, un viens ir šeit klāt. Pagājuši gadu mums bija desmit tādi gadījumi, lai veikt incidentu atbildes darbību. Un, lai apkopot, es gribētu uzsvērt, ka CERT EU ir ļoti jauna organizācija, un viņi dod pievienoto vērtību iestādēm. Pievienotā vērtība nāk no apvienošanas visus datus, no to, ko mēs saņemam no organizācijām. Un es domāju, kas ir svarīgi zināt, ir, ka šie 15 cilvēki, un mēs nākotnē arī augsim, tad iestādēm ir jāpaceļ aizsardzību pret šiem kiberuzbrukumiem. Lielas paldies, Tezeiras kungs. Trešais eh, runātājs sarakstā ir uh, eh, ITEK ģenerāldirektors, vadītājs Eiropas parlamentā. Paldies, priekšādātāji, runāšu franču valodā. Paldies, ka man uzaicinājāt, uzaicinājāt un paldies arī par to, ka var izteikties, lūk, jau trešais pēc kārtas. Pēc, un tieši pēc serta pārstāvi, jo parlamenta tek ģenerāldirektorāts savu darbību pamato šai jomā tieši uz šo organizāciju, tieši tāpat kā arī daudzās citās organizācijās. Jo mēs tiešām pamatojamies uz starpiestāžu sadarbību. Tas ir tāds ļoti svarīgs elements mūsu darbā. Kopš aprīļa Parlaments vada iestāžu komiteju informātikas jomā, un šajā kontekstā parlaments ir uzsācis projektu, lai īstenotu kopējas sankcijas un pasākums, kas ies vēl tālāk, ne tikai īstenojot sadarbības ar ietvaros, bet vienlaicīgi tiks mēģināts rast tādus risinājumus, kas ir kopēji, cenšoties veidot arī atbilstīgas struktūras, lai labāk aizsargātu iestādes un to informācijas sistēmas. Šis priekšlikums eh, mūsu ģenerāldirektorātā tika izstrādāts iestāžu komitejā, pamatojoties uz divām rezolūcijām, ko parlaments apstiprināja eh, šī gada jūlijā. Parlaments tātad pieņem divas rezolūcijas par informācijas drošību, par kiberdrošību un ierosināja nodrošināt daudz spēcīgāku sadarbību starp iestādēm Un šajās rezolūcijās turklāt tika paust arī doma par to, ka, ja tas būtu iespējams, tad varbūt veidot arī kopēju šo datu mākoni. Mēs pilnībā piekrītam parlamenta viedoklim, mēs esam izstrādājuši operatīvo plānu un tad šo ideju, nu, cenšamies ar šo priekšlikumu pavisam formāli, oficiāli virzīt tālāk. Komitejas ietvaros. Gribēju vēl piemetināt, ka esmu šīs iestāžu komitejas priekšsēdētājs informācijas tehnoloģiju jomā, un mana loma līdz ar to, jāsaka, ir tāda, ka ar milzīgu ne nepacietību gaidu šīs izmeklēšanas rezultātus. Jo domāju, ka viss šobrīd liecina, un par to liecina arī rezolūcijā teiktais, kā arī ziņojumā teiktais, ka šāda sadarbība ir vajadzīga, un to varam, un priekšlikums varam izmantot iestāžu komitejas tālākajā darbā. Konkrētāk runājot par informācijas drošību parlamenta kontekstā, varu teikt lūko. Tieši tā kā mans kolēģis jau izteicās, neviens pasaulē nevar garantēt pilnīgu informācijas tehnoloģiju drošību. Tas ir loģiski, bet, protams, ka informācijas tehnoloģijas parlamentā ir šobrīd tādā, ar tādu aizsardzības līmeni, kas atbilst standarta kritērijiem starptautiskā mērogā. Respektīvi, tas, ko mēs darām, ir pasākumi, kas pilnībā atbilst šādiem starptautiskiem standartiem man vienlaicīgi gan arī jāsaka, nu varbūt nepārspīlējot mūsu vērti, tā teikt. Bet eh, tomēr man jāsaka, mums ir izdevies novērst ļoti daudz kiberuzbrukumus, kas šajos pēdējos gados vērsti pret parlamentu informāciju tehnoloģiju sistēmām. Bet, nu, protams, protams, uh, Ehm, varam darīt vēl vairāk. Esam izpildījušos starptautiskos standartus un tālāk iet nevaram. Un šī iemesla dēļ tāpēc, lūk, kā jau Dezerkungs teica, mums ir eh, vajadzīgs strādāt tālāk un sadarboties ar SEP, lai risinātu tālāku sadarbību. Protams, ka šī joma vienmēr ir izaicinājums. Mēs piedalāmies dažādos semināros un cenšamies iegūst to pašu svaigāko informāciju šai jomā un ITEK, ITEK ģenerāldirektorāts eh, ļoti labi saprot, kādas ir šīs drošības problēmas. Tas ir ļoti svarīgi, kāda veida kiberuzbrukums varam piedzīvot. Un, attiecīgi, ja šādi uzbrukumi tiek īstenoti, tad ko varam darīt, lai tos novērstu, lai rēģētu atbilstīgi? Šāda informācija ir vajadzīga. Kaut gan jāsaka, protams, reizēm šos pasākumus ir grūti īstenot. Vai nu pateicoties, vai par spīti datu aizsardzības likumiem. Nu, kā jau teicu, tas var būt gan tāds labs faktors, gan netik labs faktors. To var tā dažādi interpretēt. Nu, un visbeidzot, ITEK ģenerāldirektorāts eh, šos pēdējos pāris gadus ir izstrādājis divus priekšlikumus parlamentu ietvaros un grasamies tos pamazām arī sākt īstenot. No vienas puses vēlamies veikt noteikumu pārskatīšanu attiecībā uz, tiem, uz tām normām, kas pastāv šobrīd, un turklāt pieņemt arī jaunus noteikumus kas attiektos uz tām, tā, tām informācijas tāpām, kas šobrīd vēl nav nosaktas. Nu, tā, lai nebūtu nepareiza rīcība, lai nebūtu kaut kāda veida nelegāla rīcība. Uh, informācijas tehnoloģija drošības jomā. Un mums, protams, tam ir vajadzīgs attiecīgs juridisks pamats, lai, lūk, noskait, varētu veikt arī attiecīgas in, intervences mandāti ietvaros. Un kā jau jūs deputāti ļoti labi zināsiet, mēs turklāt esam arī nodarbojušies ar informācijas drošības integrāciju kopējā drošības politikā. Tātad ITEK ģenerāldirektors darāts uzskat, ka IT e drošība nevar tikt skatīta izolēta, izolēti kā koncepcija. Skat, un tā ir jāieliek kopējā globālās drošības kontekstā, jo, protams, šeit ir ārkārtīgi ciešas saiknes. Kas attiec uz visu citu pārējo? Protams, ka mūsu ģenerāldirektorāts ir īstenojis arī virkni pasākumu, virkni projektu, nu no arī mm, autonomā kārtā bet lielākoties visas šīs administratīvās struktūras pasaulē paši neveido infrastruktūras, informācijas infrastruktūras. Parasti tas notiek sastrādājoties ar attiecīgiem specializētiem uzņēmumiem, tehnoloģiju pasaulē un, protams, pamatojoties uz kaut kāda veida kontraktiem un finansiālu atlīdzību. Nu, lūk, Tādas šīs galvenās līnijas mūsu darbībā, mūsu ģenerāldirektorātā. Un, protams, esmu pilnīgi noteikti gatavs atbildēt arī uz jautājumiem. Un tad var izteikties krietni detalizētāk. Nosacīja, noslēgumā re, priekšēdētais kundze grib uzsvērt vēl vienu lietu. Šī paša ģenerāla direktorāta izveida vien uh, jau ir ļoti būtiska, un mēs vēlamies patiešām pēc iespējas vairāk spēcināt iestāžu sadarbību. Tas mums palīdzētu darbā. Paldies! Yes, thank you, Mr. Vilela. I know that you... Lielas paldies, Vilelas kungs. Es eh, zinu, ka jūs esat uh, tiešām ārkārtīgi droši rīkojas attiecībās jūsu piezīmēm, jo tās ir vienkārši ar roku rakstītas uz papīra. Uh, Līdz ar to tagad pēdējais runātājs Zampagliones kungs. Viņš ir drošības amatpersonā EU LISA organizācijā, tas ir jaunā Eiropas aģentūra lielapjoma IT sistēmā. Paldies! Esmu sagatavojis PowerPoint prezentāciju. Nu, eh, es, eh, diemžēl, neesmu atbildīga par eh, tehnisko pusi. Liels paldies! Labdien, dāmas un kungi! Mani sauc Luka Zampaglionē. Esmu eh, drošības amatpersoja jaunajā Eiropas Savienības aģentūrā lielapmērā IT sistēmām. Un eh, esmu arī pagaidu datu aizsardzības amatpersona. Liels paldies par to, ka uzaicinājāt mūsu aģentūras pārstāvjus uz šo sanāksmi, lai apspriestos par IT drošību Eiropas Savienības institūcijās. Šeit eh, ir redzams, ko mūsu aģentūra dara. Tāpat arī es īsi pastāstīšu par trīs lielapmērītāju sistēmām, ar ko mēs strādājam, un tāpat arī runāšu par drošības modeli, eh, ko aģentūra kontrolē, un tāpat arī runāšu par IT sistēmām. Centīšos arī eh, nākt klajā ar galīgajām rekomendācijām, kā mūsuprāt Eiropas Savienības institūcijas varētu uzlabot pašreizējo IT drošības līmeni. Eulisa tika izveidota ar Eiropas kopienas regulu 2011. E, gadā. Tā ir pārvaldības iestāde lielapmēra IT sistēmām, e, tieslietu, brīvības un drošības jomās. Tātad te ir runa par Schengenas informācijas sistēmu numur 2, vīzas informācijas sistēmu un eiro DAK, daktiloskopiskās informācijas sistēmu. Aģentūra ir atbildīga par ikdienas pārvaldību un drošību centrālajās sistēmās, un tāpat tā ir atbildīga par saziņas tīklu, kas īsnībā ir tāds kā vats, kas savieno centrālās sistēmas ar nacionālajām sistēmām. Šeit daži skaitļi. Schengens informācijas sistēmā numur 2 ir savienota ar 30 Schengens zonas valstīm. Un ar Eirojust, un pavisam drīz tā būs pievienota arī Eiropol. Tā ir sastarpēji savienota arī ar vairākām, eh, vairākiem nacionālajiem tiesībā sardzības tīkliem. Viss informācijas sistēma aptver 29 valstis. Galvenokārt tā ir savienota ar uh, ārlietu ministriju tīkliem. Tāpat arī centrālā sistēma ir tieši pievienota vairākiem pasaules reģioniem, piemēram, Āfrikai, Tuvajiem Austrumiem. Pavisam drīz tā būs pievienota arī Dienvidamerikai un Krievijai. Eirodaka, Eiropas daktiloskopiskā sistēma patvērumam aptver 32 Eiropas Savienības valstis un galvenokārt ir pievienota imigrācijas dienestiem. Kā jūs redzat, ir vērojama tāda kā kapilāru uh, savienojuma sistēma nacionālajām uh, dienestiem, un tāpat arī mēs pievienojamies uh, dažādiem reģioniem pasaulē. Beigās pieminēju arī saziņas tīklu. Tā nav sistēma. Tas ir kopējs drošs transporta vektors. Tas ir uh, tāds kopsaucējs visām šīm trim sistēmām. Kā jau es minēju iepriekš, tas ir vats, kas drošā veidā pievieno šīs sistēmas nacionālajiem tīkliem. Drošības modelis. Drošības modelis balstās uz vienkāršu hierarhiju. Pastāv Eiropas regulas, tātad tas ir tiesiskais pamats, drošība tajā ir ielikta melns uz balta, uh, un tāpat arī to pārēdz aģentūras nolikums. Katrai IT sistēmai ir arī savas drošības prasības, kas ir specifiskas konkrētai sistēmai un kas tai ir jāievēro. Tātad tiesisko pamatu var piemērot, tas ir galvenais pamats, kas mums ir jāņem vērā īstenojot drošību mūsu sistēmā. Hierarhija šajā sistēmā, tātad zem tiesiskā pamata nāk drošības plāni un atbilstošās politikas un drošības procedūras. Lai varētu nodrošināt tādu saskaņotu hierarhijas tīklu un arī, lai šīs procedūras būtu vienotrai atbilstīgas. EULISA ir arī riska pārvaldības ietvers. Protams, ka šīs prasības, kas ir iekļautas likumā, ir jāinterpretē. To jau pieminēja arī ITEK ģenerāldirektorāta pārstāvis. Tieši tāpēc mēs īstenojam, ieviešam drošības standartus, lai varētu balstīties uz labām vadlīnijām, kā tehniskā veidā nodrošināt šo drošību. Drošības modelis no tāda tehniskāka skatu punktā paredz konkrētus principus, kas ļoti labi darbojas. Šīs trīs centrālās sistēmas tehniski nav pievienotas internetam. Tikai uh, tādiem autorizētiem izsāliem tīkliem, ko uh, var sasniegt ar kontrolētu nacionālo saskarni. Aģentūra ir atbildīga par fiziskajiem savienojumiem ar dalībvalstīm, dalībvalstīs un šeit parādās tādi nodalīšanas punkti. Tas nozīmē, ka aģentūra ir atbildīga par drošību, sākot no šīm centrālajām sistēmām līdz pat starpva savienojumiem, tātad ar konkrētajiem vadiem ar dalībvalstīm. No šī nodalīšanas punkta uz priekšu dalībvalstis ir pilnībā atbildīgas par savu nacionālo tīklu drošību bet šīs trīs lielās centrālās sistēmas nodrošina informatīvos pakāpojumus. Kā jau jūs redzat šajos trīs eh, punktos, mēs nodrošinam arī um, drošības paraugu prakses īstenošanu, un tas viss atbilst arī starptautiskajiem standartiem, neskatoties uz to, ka to pieprasa arī tiesiskais pamats. Uh, Tagad pievērsīšos pēdējām slaidām, kur ir uzskaitīti vairāki drošības pasākumi, ko mūsuprāt mēs varētu īstenot, un tas dotu labumu IT eh, sistēmām Eiropas Savienības institūcijās. Tātad šeit ir runa par četrām galvenajām jomām, kur varētu uzlabot IT drošību. Pirmais. Noteikt eh, informācijas tehnoloģiju drošības standārtus Eiropas Savienības līmenī pieejai no viena punkta līdz otram punktam. Es uzklausīju kolēģus, kas jau izteicās, kas runāja par Eiropas Savienības standartiem, un viņi teica kaut ko ļoti līdzīgu, tātad te viss atkārtojas, kas ir ļoti labi. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga tehniskā Eiropas iestāde, kas varētu sekot līdzi šādu standartu un rekomendāciju īstenošanai. Tāpat ir vajadzīgas arī iestādes dalību valstīs, kas varētu nodrošināt vienmērīgu un akceptējumu drošības līmeni no gala lietotāja viedokļa. Citiem vārdiem sakot, ir vajadzīga drošība sākot no centrālajām sistēmām, kur pašlaik atrodas datu bāzes, līdz pat gala lietotājiem, kas patērē informāciju no šīm centrālajām sistēmām. Otrais punkts - rekomendācija uzlabojumiem. Ir jāizveido riska izvērtēšanas standarta procesi, lai nodrošinātu, ka drošības pasākumu īstenošana nemaksātu dārgi un tāpat arī privāto datu aizsardzības rīki būtu pieejami un tos varētu izmantot uh, ar uh, resursu pieejamību. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgi tādi pretpasākumi, kas būtu saprātīgi izmaksu ziņā un kas pietiekami labi aizsargātu informāciju. Informācija ir jāaizsargā ar pasākumiem, kas nav nepareizi, bet kas ir pietiekami labi un piemēroti. Un to varētu noteikt ar šiem riska izvērtēšanas procesiem. Un te, protams, mums ir ja šeit jāpiemēro slavenais princips e, drošība un privātums, kas ir izveidots atbilstoši individuālajām vajadzībām. IT sistēmas dzīves cikls ir tāds kā process, kas visu laiku atkārtojas, un tam ir vajadzīga certifikācija un pārsertifikācija. Šeit varētu piemērot analoģiju ar automašīnām. Mēs automašīnas katru gadu vedam uz tehnisko pārbaudi. Mēs zinām, ka tad, kad IT sistēmas kļūst vecas, ka tās ir pārāk daudz lietotas, tad tās arī ir uh, daudz vairāk apdraudētas, jo īpaši, ja risks ir ļoti augsts. Pieņemsim, eh, ja te ir runa par tādām IT sistēmām, kas ir pievienotas internetam. Pēdējā rekomendācija. Izskatīt identitātes eh, pārvaldību un informācijas marķēšanu. Šie uh, jēdzieni ir jāintegrē, tiem ir jābūt pietiekami saskaņotiem. Uh, ir jāīsteno spēcīgāki identifikācijas mehānismi, ir jāsadala informācija pa līmeņiem, ir jānodrošina, lai informācija varētu piekļūt un lai to varētu nodrošināt jebkurā laikā, un lai to varētu izmantot jebkurš, kuram tā ir vajadzīga, bet lai tā nenokļūtu pie tādiem cilvēkiem, kuriem nav tiesību iegūt šādu informāciju. Lielas paldies, tās ir manas prezentācijas beigas. Lielas paldies Ampaklionis kungam. Tagad došu vārdu jautājumiem un atbildēm. Bet vispirms man būtu tāds vispārīgs komentārs attiecībā uz iepriekšējiem trīs runātājiem. I mean, the NSA has no limits, eh? <laughs> um, no, I, I would like to Es vēlētos norādīt, ka mēs šeit eh, veicam izmeklēšanu. Mēs vēlamies izpētīt šo masu uzraudzības piegošanu, izklaušināšanu. Mēs rīkojām šeit īpašu sēdi par Belgakom kas it kā ir uzbrucējs eh, Eiropas parlamentam. Ja mēs skatos uz šīm programmām un aprīkojumu, ko mēs izmantojam, tie ir eh, Microsoft, Apple, eh, dažādi rūpnieki, kas bija šeit arī pagājušajā nedēļā. Es gribētu jūs atbildēt mazliet vairāk dzirdēt to, kas īsti šeit notiek. Mēs gribam saprast, vai mūs ietekmē E, šie procesi. Gribētu redzēt, saprast, vai jūs esat to jutuši, un ja nē, tad kāpēc? Tieši šāda informācija mums ir vajadzīga. Uzklausot jūsu prezentācijas, es redzu, ka te ir daudz runas par profilakses pasākumiem, bet šķiet, ka tie absolūti nestrādā, jo tie spēki, kas ir ārpusē, ir daudz spēcīgāki un daudz lielāki. Es e, tagad došu vārdu mūsu referentam Klodam Morāesam. Uh, Kā jau parasti, katram runātājam tiek atvēlētas divas minūtes, tikai un vienīgi divas minūtes. Jūs varat uzdot eh, jautājumus, lūdzu norādiet, kuram runātājam ir domāti jūsu jautājumi, pēc tam dosim vārdus runātājiem, lai viņi varētu atbildēt, pēc tam pievērsīsimies ēnu referentiem un tā tālāk. Ja būs laiks, tad arī būs paredzēta otra jautājuma un atbilžu kārta. Papildu jautājumus varēs uzdot tikai tad, ja runa būs par tiešām ļoti specifisku lietu. Klod, lūdzu. Es prieku ļaušu, lai uz maniem jautājumiem atbild kopā ar vispārējo runātāju jautājumiem. Bet pirmām kārtām par šo sanāksmi. Kas būtu varējis notikt? Tātad te ir runa par apgalvojumiem par Snaudena teikto attiecībā uz Eiropas institūciju spiegošanu, un atcerēsimies arī par to, kas notika pirms pieciem gadiem ministru padomas ēkā. Tāpat arī attiecībā uz to, kas tika atklāts NATO ēkā. Vai jūs esat dzirdējuši, ka drošība ir pastiprināta, ņemot vērā šos nesenos izteikumus? Tāpat arī vai mums ir jānosaka oficiāls laika grafiks, vai ir kaut kādā veidā jāsaista uh, šāda veida izteikumi un tas, kas notiek drošības jomā, vai jūs ņemat vērā e, šādas spiegošanas lietas. Mēs nevēlamies redzēt vakumu attiecībā uz jūsu darba plāniem. Šis jautājums tātad attiecas uz visiem trīs runātājiem. Attiecībā uz izmeklēšanu, vai jūs esat e, abstraktā veidā vai arī kaut kādā veidā konkrēti e, skatījušies, kas īsti ir noticis, un jūs esat izveidojuši attiecīgus darba plānus? Pronsakungam jautājums. Es zinu, ka, protams, jūsu informācija ir ierobežāta, bet eh, būtu ļoti labi, ja jūs varētu mums vairāk pastāstīt par Belgakom incidentu. Lūdzu, patiešām izstāstiet visu, ko jūs varat izstāstīt. Protams, saprotu, ka jums ir dažādi ierobežojumi. Zampaglionas kungs, SIS 2 eh, un DAK. Jūs detalizēti pastāstījāt par uzlabojumiem, ko jūs vēlaties ieviest, taču es gribētu pieminēt šos apgalvojumus, kas tika izteikti pirms vasaras, ka SIS sistēmā it kā ir uzbrukts. Vai šī prezentācija ir tāda kā reakcija uz to, kas notika pirms vasaras, vai arī tā ir jūsu vispārējā darba programma? Tāpat arī vai ir kādi pierādījumi par uh, SIS-2 un Eirodaka sistēmu uzlaušanu. Nu, tie būtu visi jautājumi, ko es uzdošu pašlaik. Es zinu, ka arī citiem kolēģiem ir jautājumi, bet es domāju, ka kopsaucējs lielākajā daļā no jautājumiem, ko dzirdēsim, būs tas, kas īsti ir noticis, vai jūs rīkojaties kā reakcija uz to, kas notika, vai ir vienkārši vispārīgi. Uh, yeah, I can <laughs> make this short, actually, no, I, I'm... Jā, var izteikties pavisam īsi. Iespējams, ka attiecībā šo tiešo jautājumu par Belgakom es eh, diemžēl nevarēšu jums neko atbildēt. Nu, varbūt jūs varat atbildēt ar acu pamirkšķināšanu, saka priekšēdētāja. Ok, Mr. Zampaglione. Zampaglionis kungs. Paldies! Šengens informācijas sistēma numur divi īstenībā nav uzlausta. Tā sāka darboties šā gada aprīlī. Un šis fakts attiecas uz iepriekšējo Schengens informācijas sistēmu numur viens, un to šī aģentūra neuzraudzīja. Tas nozīmē, ka mēs esam atbildīgi par šo jauno sistēmu tikai no aprīļa. Ko es varu pavēstīt? Esam ļoti ieinteresēti tajā, kas notiek ar šo Schengens informācijas sistēmu un arī attiecībā šo incidentu. Pirmais jautājums um, bija par to, ka šīs sistēmas ir patiešām ļoti atšķirīgas, bet ko mēs varam mācītos no SIS viens incidenta? Nu, ko mēs darījām? Mēs lūdzām veikt pētījumu par drošību SIS-2 sistēmā. Tas tika darīts vasarā. To darījām kopā ar komisiju. Komisija sasauca visu dalībvalstu uh, policijas vadītāju sanāksmi, un mēs gatavojām steidzamu drošības plānu attiecībā uz SIS-1 incidentu. Vēlējāmies noteikt, vai SIS-2 sistēma ir tikpat viegli ievainojama, vai šis eh, hakeris, kas eh, uzlauza SIS-1 sistēmu, varētu, varētu to pašu izdarīt arī ar SIS-2 sistēmu. Pašlaik mēs pārbaudām eh, dalībvalstīm izsūtītās aptājas rezultātus, un ar rezultātiem mēs varēsim nākt klajā nākamo nedēļu laikā. Lielas paldies! Nu, te nonākam pie nākamā runātāja. Lūdzu. Ähm. Jā, liels paldies. Prence kungs, man patiešām ir žēl, bet es vēlreiz gribētu jautāt to pašu, iespējams, es formulēju šo jautājumu mazliet atšķirīgi. Esmu lasījis, ka e, ir kādas, e, kāds ceļš, kas it kā ved uz Lielbritāniju. Nezinu, vai tas, ko lasīju, ir taisnība vai nē. Varbūt mēs varētu saņemt kaut kādu veidu apstiprinājumu. Labi, es vairs tālāk nerunāšu, savādāk es jūs samulsināšu, bet mēs patiešām gribētu zināt, kas aiz tā visa slēpjas, kādi tam ir cēloņi. Varbūt šeit runa par profesionalitāti, vai arī par to, ko jūs esat atraduši vai nē. Tātad par profesionālismu līmeni es gribēju jautāt, vai te ir runa par kaut ko tādu, kas ir uzmeistarots garāžā, vai arī par kaut ko izsmalcinātāku. Par kvalitāti mēs tiešām gribētu dzirdēt. E, par pārējiem e, runātājiem. Es gribētu saprast, tad, kad Tas viss eh, parādījās atklātībā, ka šeit ir runa par uzbrukumu informācijai, vai tika pārbaudīti vadi, vai tika veiktas kādas tehniskas pārbaudes, vai vispār var kādreiz eh, konstatēt, ka kāds kaut kur ir pieslēdzies, kaut kas ir nopludināts, vai pašlaik tiek investēts papildu drošības tehnoloģijās. Iespējams, ka uh, Tā kā jūs arī piedarat pie administrācijas, varbūt vajadzētu sākt runāt par jaunu sadaļu budžetā, varbūt ir vajadzīgs vairāk naudas. Ko mēs varētu darīt, lai Eiropas Savienība un parlaments kļūtu drošāki? Iespējams, ka mūsu ziņojumos mēs varētu arī kaut ko tādu iekļaut. Mani interesē arī tas, kā tad šie uzlabojumi varētu izskatīties un kā tas mūs ietekmēs mūsu ikdienas dzīvē. Thank you. You Paldies. Vai jūs vēlaties atbildēt uzreiz? Tātad jūs vēlaties atbildēt Prinskungs, Dezerkungs un Vilēlas kungs? Sāksim ar Prinskungu vispirms. Okay, well, thank you for your question. Paldies par jautājumu. Jūs vajadzētu par Lielbritāniju un saikni ar Lielbritāniju šajā gadījumā. Esam konstatējuši Esam redzējuši, protams, šo prezentāciju eh, Špīgela žurnālā. Piektdien tas bija. Un tas jāsaka, šobrīd ir tas vienīgais neapgāžamais fakts un vienīgā lieta, kas sasaista eh, šo gadījumu ar Lielbritāniju. Apskatot tīklu, tiešā veidā nekad nav redzams, kur tad eh, ir šie nodarītāji paši palīdz, tam palīdzēt var tikai tālāk izglīt, mm, mm, izmeklēšana, kas ticis nozaks, kādā veidā un tā tālāk, kur šie dati. Un tad var mēģināt kaut kā noteikt, no kurienes šie nodarītāji ir. Bet, nu, tas, protams, jādara tiešsaistē, jo tiešsaistē, kā zināms, robežu nav. Un jāsaka, mēs, protams, nevaram sekot līdzi madrasam līdz mājām, jo tā tad būtu nu, ielaušanās arī nu, privātu personu datoros un tam līdzīgi. Otrs jautājums par profesionālitātes līmeni. Belgapom paši teica, ka šī uzbrukuma bijuši ļoti, ļoti mm, profesionāli ar plašu, tad mm, jūtam speciālisti tie ir bijuši. Un, protams, ka jums savukārt ir pašiem jāpieņem lēmums, cik daudz jūs vēlaties ieguldīt šo nodarītāju meklēšanā. Jo, protams, ka ir tādi otrā pusē, kas tērē miljardiem, lai panāktu šo uzlaušanu, lai padarītu uzlaušanu iespējamu. Un, nu, vai jūs spējat aizsargāties pret šādu ienētnieku? Un tad, nu, jums pašiem vien ir jāizdomā, kā vēlties sevi pozicionēt starptautiskajā mērogā, ņemot vairāk, ka jūs esat starptautiska iestāde struktūra, līdzīgi kā tas ir arī ASV. Paldies. Dezveres kungs. Jā. Pirmām kārtām. Ievadvārdos jau runāja par statistiku, ka lūk šī reakcija uz incidentiem un tā tālāk, cik bieži tas notic, un te nu redzam, cik bieži kaut ko arī konstatējam, cik bieži uh, reaģējam uz šādiem pārkāpumiem. Nevaru iedzināties detaļās par konkrētiem incidentiem. Nevar jums stāstīt tādu sīkāku informāciju, var tikai atbildēt uz vispārīgākiem jautājumiem, vai mēs pārliecinājāmies, ka netiek nopludināta informācija presē, vai um, esam saņēmuši informāciju no nacionāliem partneriem. Jā, katrs gabaliņš informācijas, ko mēs saņemam, to visu mēs pārbaudam, vai tā ir pareiza informācija kļūdē, nē, vai tā ir pieejama tīklos vai nē. Uh, Un to mēs darījām arī šajā gadījumā. Atgriežoties pie Belgakom lietas, Belgakom pārstāvi pirms pāris nedēļām e, šai komitejā izteicās un teica, ka viņi e, šos rādītājus par sistēmas uzlaušanu ir padarījuši pieejamus. Lūdzu, tie, un tie tik lūk identificēti, to darīja Fox IT. Viņi sazinājās arī ar Beļģijas varas iestādēm, policiju, prokuratūru un tā tālāk un vērsās lūk savukārt pie sērt un tā tālāk um, šī tīkla ietvaros. Ko mēs darām tālāk ar šo informāciju? Mēs paņemam šo tehnisko informāciju un pārbaudam mūsu klientu tīklos, respektīvi parlamentā, komisijā, padomē vai mūsu klientu informācijā. Šāda pārbauda tika veikta, ņemot vērā šo informāciju, un pārbaudas rezultātā mēs nekonstatējam nekādus pierādījumus, ka būtu kompromitēta arī šo eh, struktūru IT sistēma. Nu, lūk, tādā veidā notiek šis darbs. Katru reizi, kad iestādes vai mēs tiekam informēti par potenciāli kompromitētām sistēmām, mēs cenšamies saņemt informāciju, lai, nu, identificētu kaut kādas problēmas. Protams, ir kaut kādas lietas, ko varam identificēt arī bez šādas papildus informācijas saņemšanas, bet katrā ziņā visu vienmēr pārbaudām. Uh, un cenšamies pārliecināties, ka, ja kaut kas tiek konstatēts, tad cenšamies novērt risku pēc iespējas ātrāk. Otrs jautājums, ko es vajadzētu, var iespējams izsekot, vai kāds noklausās, eh, jo šobrīd vai no organizācijas informācijas atplūst, tas ir ļoti grūti izdarīt, to ļoti grūti izdarīt. Uh, Nu, protams, ka pati koncepcijas būtība jau ir tajā, ka jūs nezināt par to, ka šī informācija noplūst. Var parādīties pazīmes, ka kaut kas nav kārtībā tikai vēlāk, un tad varbūt var informāciju kaut kādā veidā mēģināt izsekot, bet faktiski tas tomēr ir ārkārtīgi grūti. Un gribu tikai vēlreiz atkārtot to, ko Prinskungs teica, respektīvi, nav iespējams pat ar vēl lielāku budžetu tomēr simtprocentīgi nodrošināt to, ka neviens nevarēs uzlaust jūsu tīklu It īpaši tad, ja lūk pretinieki tiešām ir tik uh, milzīgi, kur, kur izmanto daudz vairāk līdzekļus uzbrukuma izstrādāšanā. Nu, un pēdējais jautājums, ko tad vēl vairāk var darīt? Jā. Nu, mēs šobrīd jau ejam lūk uz šo nu, standartu paaugstināšanu. Katru reizi, kad mēs kaut ko uzzinām, mācāmies no šiem incidentiem, gan iekšēji, gan ārēji cenšamies paaugstināt aizsardzības līmeni. Uh, Nu, reizēm tas nozīmē jaunas programmatūras izstrādi, izveidi, iegādi, reizēm darbinieku apmācību un tā tālāk, un tas ir tas, ko mēs varam darīt arī turpmāk. Ar to saistīts ir arī um, investīcija palielinājums, nu, lūk, gan, um, gan programmatūrā, gan arī informāciju iekārtās. Uh, Un, protams, ka spēcīgs politisks atbalsts starp iestāžu sadarbībai un datu apmaiņas nolūkā arī būtu ļoti vēlams. Un, ja nu es vēl pāris vārdos drīkstētu vēl kaut ko teikt, tad gribu vēl teikt, lūk, daļa no lietām, ko konstatējumu kontekstā ar ES iestādēm, protams, ir sasaistīta ar ES politiku par obligātajām atskaitēm un kiberdrošības politiku, kas tika prezentēta gada sākumā. Uh, un kas paredz kompetentu darbu grupu izveidi, kas saņem informāciju par incidentiem, kas šo informāciju tad apstrādā, apmainās ar šo informāciju ar citām kompetentiem grupām, ar konkrētām dalību valstīm un struktūrām šajās dalību valstīs, tā lai varētu kopīgiem spēkiem strauji šo informāciju rēģēt. Paldies! Paldies! Vai jums vēl, Elis kungs, ir kas piemetināms? Jā, labprāt, labprāt. Paldies! Gribu atbildēt uz to jautājumu, ko man pavisam tieši uzdeva deputāti, respektīvi, ko mēs darām dienu no dienas un ko vajadzētu darīt, lai šo situāciju uzlabotu. Nu, mūsu ikdienas darbs ir saistīts ar to, ka mēs cenšamies uh, turpināt darbu pie uzraudzības, kontrolēšanas visās mūsu sistēmās. Un katru reizi, kad kontrols rezultātā saņemam kādu brīdinājumu, kaut kādu trauksmes zvanu, kaut kādu e, norādi, tad mēs lūk saprotam, ka teorētiski varētu pastāvēt problēma, un mums ir divas intervences iespējas. Pirmām kārtām mēs varam pavisam tiešā veidā iejaukties un pārliecināties, vai problēma ir reāla, un vai varam to varbūt tad uzreiz arī atris, atrisināt pavisam vienkārši. Un otra iespēja savukārt ir. Uh, vērties pie CERT, EU tīkla, lai, nu, lūk, nodroš, panāk to, ka viņi veic padziļinātu adri, analīzi un varbūt rod kaut kāds tāds plašāks risinājums. Jūs jau dzirdējāt, ko teica Zapaljonis kungs. Viņš teica, lūk, pastāv kritēriju, metodas un tā tālāk, un es runāju par standartu pie metodēm, kas piemērotas mūsu ģenerāldirektorētā. direktorētā Un varbūt šīs metodas iespējams uzlabot, bet eh, mēs pie tām šobrīd pieturamies. Kas attiec uz citiem jautājumiem? Bija arī jautājums par Belgakom. Jā, ITEK ģenerāldirektors ir veicis darbu, analīzes darbu, padziļinātu analīzi, rēģējot uz šo lietu. Uh, darījām to savā struktūrās, lai pārliecinātos, vai šai Belgakom lietai ir kaut kāda veida sekas uz to, kas eh, ir mūsu sistēmās. Nu, un te var tikai vēlreiz jums apliecināt, ka saskaņā ar ļoti plašo un padziļinātu analīzi, ko veicām, šim gadījumam nebija seku, netika identificēts nekāda veida spiegošanas programmatūras vai eh, visi šie, šīs nianses mūsu sistēmās tā rezultātā. Trešais jautājums, kas tika uzdots, vai ir vajadzīgas plašākas investīcijas? vajadzīgs vairāk naudas. Nu, es nedomāju, ka te ir jāiet pārāk tālu šādu investīciju ziņā. Es domāju, ka eh, šobrīd eh, starptautiskā mērogā šī ekspertīze ir ļoti plaša mazliet vairāk investīciju, protams, būtu eh, liederīgi, bet tas nav pats centrālākais jautājums. Galvenais jautājums tomēr, manuprāt, un mans priekšlikums šai kontekstā arī sakos, eh, ir lūk pārliecināties. Un tas sasaucas ar maniem ievadvārdiem, ir lūk, mums uh, ir jāspēcina, jāstiprina sadarbības starp iestādēm. Jāiet vēl tālāk nekā tikai jāatmainās ar informāciju. Ir jāspēj atrast kaut kāda veida rīcības, kopējas rīcības iespējas. Nu, piemēram, nepietiek vien ar to, bet tas, protams, būtu jau ļoti labi, jau tā tiktu samazināt riska ietekme, uh, no, nu, no negatīvām darbiem un ārpus. Ja mēs izveidot kopēju struktūru ar šādu kopēju informācijas mākoni, kurā tad varētu lūk iekļau, iekļautas visāda veida infrastruktūras, struktūras, un tā jau būtu lūk profilaktiska darbība un nevis tikai kā reakcija uz jau esošiem draudiem. Paldies! Jā, nu un tagad te izteikšos kā Alde grupas referentu, nevis kā priekšsādātāji. Gribu varbūt mazliet tā paprovocēt, jo dzirdējam jau ļoti daudz atbildes, kas runā par procedūrām, birokrātiju un tā tālāk, bet ļoti maz dzirdējām par to, kas reāli noticis. Tas varbūt nav pārsteidzoši, kad es dzirdu prinskungu teikto, ka viņš saka, lūk, nu, ka šī otra puse pilnīgi noteikti ir tērējis miljardiem. Uh, eiro, bet savukārt mums ir lūk kaut kāda saujiņa ekspertu, kam no tā pret to visu jāaizsargājas. Nu tas jā, tad tā jau ir zaudēta cīņa pašā sākumā. Man ir pāris pavisam konkrēti jautājumi. Iesākumā gribu vecāt princikungam par Swift, un tad pāriešu pie Belgakom lietas. Pavisam vienkārši jautājums. Vai jūs piekrītat Nīderlandes valdībai tajā, ja, ka šīs apsūdzības par neautorizētu piekļuvas datiem var tikt izmeklētas atbilstīgi bez eh, uz vietas esošas eh, ekspertīzes piemērošanas. Vai jūs domājat, ka Nīderlandes datu aizsardzības iestāde kopā ar Beļģijas datu aizsardzības iestādi ir pietiekami adekvāti ekipētas, aprīkots, lai varētu šo izmeklēšanu veikt un konstatēt patiesību? Otram kārtām, otrs jautājums par Belgakomu Belga, ko mums, mums informēja, ka lūk, ir mas, tas ir bijis masveida uzbrukums, bezprecedenta uzbrukums ļoti augsta profesionālā līmenī, un tomēr uh, nekādi personu dati ne, nav tikuši ietekmēti un nav, nevar arī konstatēt, ka lūk, kaut kāda komunikācijas tikušas pārķerts. E, tie, kas tērē miljardus, miljardus un miljardus un nav nekādi pierādījumi kompromitētām sistēmām, nu man tas liekas mazliet neatbilstoši, man liekas kaut kā neloģiski. Kāpēc tad kāds, lai tērētu miljardus eiro, lai beigās neko neiegūtu? Tas nav loģiski, manuprāt. Tālāk. Dezūras kungs, jūs teicāt, ka nevarat dot mums nekādus konkrētus datus par Belgakumu gadījumu. Es gribu dzirdēt šos konkrētos datus, it īpaši tāpēc, ka tas varēja ietekmēt arī Eiropas parlamentu. Būtu tikai loģiski, ka mēs par to zinātu. Es galu galā gribētu saprast, vai jūs identificējāt, nu, uh, Varbūt ehm, tas, kas notika ar Belgakom lietu eh, šai kontekstā, vai to, ko jūs identificējāt, vai jūs kaut ko uzzinājāt un tad sākāt izmeklēšanu? Bija runātāji šeit arī no Microsoft, no Facebook un Google un tā tālāk. Apple pārstāvi izteicās, esam ar viņiem sazinājušies. Vai pēc Belgakum incidentiem, vai jūs uzsākāt izmeklēšanu par to, kā piemēram Microsoft varbūt nu, ir radījis mm, kaut kāda veida problēmu savā, nu, savā sistēmā, ir konstatējis kaut kādu sistēmas kompromitēšanu. Prinskungs, jūs sakat, jūs nevarat atbildēt par konkrētu, nevarat konkrēti atbildēt, bet vai ir kaut kas tāds, kas jums liktu domāt? ka Eiropas parlamenta komunikācijas būtu varējušas tikt pārķertas, noklausītas, uzraudzītas vai kaut kādā veidā kompromitētas. Nu, lūk, varbūt tik daudz tad no manas puses. Man, protams, jautājumu ir vēl daudz vairāk, bet pagadam tālāk neizteikšu, došu vispār, vispirms vārdu Prins kungam, pēc tam Dezērs kungam, lūdzu. Jā, paldies. Nu, pirmām kārtām Jūs sakāt, vai ir iespējama izmeklēšana, eh, nu tikai apskatot dokumentus. Nē, tas nav iespējams. Ir vajadzīgs patiešām izpētīt tehniskās sistēmas. Otrs jautājums. Vai Nīderlandes dataisardzības iestāde eh, būtu pietiekami tehnoloģiski profesionāli, lai to īst, lai īstenot izmeklēšanu vakardien dzirdēju ka viņi izteicās, lūk, ka viņi pieņems darbā tehniskus darbiniekus, ekspertus. Viņi ir atzinuši, ka viņiem vajadzīga tālāka ekspertīza, vairāk pieredzes. Trešais jautājums. Vai uzrakstīju? Uzrakstīju šeit atbildi, bet es aizmirstu, kāds bija jautājums. Jautājumu bija daudz, saka priekšādātāji. Šķiet, ka jautājums bija saistīts Es katrā ziņā gribēju zināt, vai kāda veida komunikācijas vai dati, ko um, kaut kur sūtījis parlaments, vai tie varētu būt tikuši kompromitēti. Nē, nu to es nevaru atbildēt. Uz to es nevaru sniegt jums atbildi. Un gala jautājums bija tad, tā tad, vai būtu loģiski, ka kāda puse, lai kas šī puse arī nebūtu, tērētu miljardiem, miljardiem uh, eiro, bet pēc tam nav iespējams konstatēt, ka ir notikuši kaut kāda datu kompromitēšana, vai tas ir paraloģiski? Nē, tas ir pavisam vienkārši. Nē, atbildi ir nē. Tas nav loģiski. Dezvīrs kungs, lūdzu. Jā, paldies. Jūs vaicājāt, vai mēs esam identificējuši to, ka Pelgam problēmas ietekmē šajās sist parlamentu sistēmas. Nē, Nē, Belgakuma incidents eh, attiecās uz Belgakumu, par to mums pirms pār nedēļām informē viņa pārstāvs, ko mēs darījām, tikko mēs to uzzinājām, eh, tā mēs momentāni pārbaudījām, vai tas ir ietekmēsēs iestādes, un varu te runāt par divām iespējamām ietekmēm. Pirmām kārtām, ja šis pretinieks, piekļūstot Belgakom tīklam, varētu pēc tam, lūk, bijis noklausījies komunikācijas, ko īstenojuši, piemēram, deputāti vai darbinieki, tad mums nav nekādas iespējas to pār, par to pārliecināties. Uz klientu datiem Belgkom teica, ka nekādu, nekādu seku nav bijis, nekāds ietekmes nav bijis. Nu, cerams, tas attiec arī uz ēs iestāžu personu datiem. Un tātad šobrīd, cik tālu tas ir mums zināms, nekādu klientu dati nav ietekmēti. Uh, un arī darbinieku un deputātu komunikācija nav noklausīta. Otram kārtām, nu vai šie spiegošanas, šīs spiegošanas programmatūras, varēja, kas ievietots Belgakom eh, sistēmās, varēja ietekmēt ES eh, e iestāžu programmu sistēmas, nu tad te var atbildēt ar to, ka ar tiem te, to tehnisko informāciju, ko esam saņēmuši par šo izmeklēšanu, mēs esam visu pārbaudījuši, cik, cik tas bija iespējams un konstatējām, ka tādu e, mūsu sistēmās nav un ietekmes nav bijis. Nu, katrā ziņā Belgakom lieta ir arī e, tāda, kurā šobrīd turpinās tiesvedība, ir šobrīd, kā jūs zinat, izmeklēšana pavisam oficiāli, un šī lieta ir ārkārtīgi saržģīta, tāpēc vispār par to šobrīd ir ļoti grūti runāt, jo izmeklēšana tikai norisinās. Mums jāsaka, ir diezgan lielā mērā pam paveicies, ka prokurors šajā uh, lietā vispār ir ļāvis komunicēt mums šos tehniskos rādītājus un ļāvis līdz ar to mums pārbaudīt šīs sistēmas, konstatējot, vai ir vai nav bijusi kāda ietekma šīs lietas. Es saprotu jūs teikto, uh, par to, ka ir grūti pieņemt šo atbildi, ne mēs nevaram komunicēt, nevaram par to izteikties, nevaram sniegt jums sīkāku informāciju, bet jums ir jāsaprot, ka mums nevaram izpaust informāciju, lai varētu rīkoties pirmkārt tālāk, otram kārtām varam pateikt no eh, nu, tāda zinām pārliecības līmeni, ka šobrīd nav nekādu nozīmi, nu, pazīmju, ka mūsu tīkli ir tikuši kaut kādā veidā ietekmēti vai apdraudēti Otram kārtam par Microsoft, Apple un citiem iespējamiem programmatūru veidotājiem un uzņēmumiem runājot. Mēs šobrīd ne, nesam uh, Nāsam informēti par nekāda veida īpaši speciāli ar nodomu ievietotiem spiegošanas elementiem. Nu, vai ir iespējas šādām programmatūrām kaut kur sistēmās parādīties? Nu, to mēs nezinām. Mēs katrā ziņā šobrīd zinām, ka ar nolūku šāda veida nu, spiegošana netiek īstenota, vai šie produkti, vai šie, šo kompāniju produkti ir pakļauti riskam, vai tos iespējams, piemēram, tajos iespējams infiltrēties. Jā, atbildi ir jā, protams. Katru mēnesi eh, Microsoft nāk klajā ar jaunām atkal aizsardzības eh, programmām, elementiem, lai aizvērtu visu iespējamās, atver šādu veidu infiltrēšanās eh, pasākumiem. Nu, protams, viņi, tas ir nu, darbs procesā, tas turpinās, un kā jūs teicāt, kā jūs teicat, pirms pāris nedēļām šāda veida lūk, trūkums vājā vieta tika identificēta un, un milzīgs uh, milzīga ažotāža ap to izcēlās, un atkal viņi meklē kaut kādu veidu iespējas rīkoties tālāk. Nu, lūk, tātad īsiem vārdiem runājot, šis risks, protams, pastāv un risks, kā jau teicu, tika identificēts pagājušajā nedēļā. To, nu, Microsoft šonedēļ salaboja, viņi, nu, lūk, nāca klajā ar jauniem papildu pasākumiem. Un Pilnīgi noteikti šis trūkums interneta Explorer sistēmā droši vien tika izmantots ne tikai mēnešu, bet varbūt pat gads, un bija tādi, kas arī bija informēti par šo riskanto vietu, un tiem tikpat labi varētu būt arī kaut kāda valsts dienestu pārstāvi, izlūk dienestu, jā, jā, tas ir iespējams. Tas, ko es gribu teikt, ir tas, ka mēs vienkārši nezinām vai neesam informēti, mums nav nekādu pierādījumu tam, ka šāda veida riskantās vietas ir iestrādātas programmatūras, un ka to darīs Microsoft ar nolūku kaut kādā veidā, lūk, piedāvāt šādas izpiekušanas iespējas. Nē, riski pastāv, jā, mums kā iestādē līdz ar to ir jāpārliecinās, ka tajā brīdī, kad tos konstatējam, mēs varam kaut kā aizlāpīt šos caurumus, salabot, nodrošināt sistēmas un visu šis atver šīs pie, piekļūs iespējas noslēgt. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Mums ir vēl divi runātāji šajā raundā ar jautājumiem. Un tāpēc eh, atvainojos nākamajam panelim runāt, bet uzsāksim to mazliet vēlāk. Bet Jans Albrechts vispirms. All... Paldies un paldies, ka jūs esat ieradušies par iestāžu pārstāvjiem. Vai ir bijuši specializēta darbinieki, kas ir pārbaudījuši sistēmas un cik bieži šīs pārbaudas ir atradu, atnesuši pozitīvu rezultātu, respektīvi, kad ir veiksmīgi iekļuvuši sistēmā, un vai jūs esat brīdinājuši iestādes par citiem drošības autor iestādēm par iespējamiem kiberuzbrukumiem? Tad vēl princkungam, vai jūs varat apstiprināt, kad apvienotās karalis pub, uh, svētkos bija mazāk drošība, ko jūs uzredzējāt, un vai jūs varat paskaidrot, kāpēc rūteri ir īpaši mērķis izlūkdienestiem, un visiem jums, ko jūs varat pateikt par uzbrukumu Belģiku, Belgakomā, kā precīzi ir Eiropas parlaments un Eiropas iestādes infrastruktūra, kā viņi ir savienoti ar pakalpojumu, ko, kas pieder Belgakomam. Paldies! Pēc sākotnējā princkungs. Grūti jautājumu. Es nezinu neko par brīvdienām vai par pusdienas laiku, bet visi rūteri ir interesanti izlūkdienestam, die, dienestiem. Tas bija īs un kodolīgi. Nav daudz, ko es varētu teikt. Es nevaru runāt par detaļām, ko viņi, da, ko viņi darījuši, lai aizsargāties. Bet mēs esam parlaments, mums ir tiesības zināt, ja iestādes ir prasījusi izmeklēšanu par iespējamiem kiberuzbrukumiem. Vai mēs veicam izmeklēšanas pārbaudas, bet es neteikšu, kā mēs pārbaudam sistēmas, kā mēs nodrošinam, ka viņiem nevar piekļūt. Tas nav pret jums kā lietotājam, bet mēs neesam tikai potenciāls izmantotājs. Mēs atkārtosim jautājumu dezūru kungam, vai tiesiskā izmeklēšana ir pieprasīta. Par ko? Nē. Bet ir konkrēti jāpasaka, par ko jūs runājat izmeklēšanu no preses ziņojumiem, to, ko mēs esam atraduši tīklos, 40 tūkstoši lapspus, ko žurnālists ir saņēmis no Edward Snowden, ja ir tāda gadījuma Eiropas Savienības iestādē, tad vajadzētu būt brīdinājums drošības iestādēm Un ja jūs man pasakat, ka nē, tad labi, bet tā ir svarīga informācija. Man ir jārunā tikai par konkrētām lietām, bet pamatojoties uz preses ziņojumiem, tad mēs neko neesam ziņojuši policijai. Un es nedomāju, ka mums tas būtu bijis jādara. Ja mēs kaut ko ziņojam policijai vai tiesām vai kādām kompetentām iestādēm, ja mēs esam kaut ko redzējuši tīklā, ja ir bijis ielaušanās vai kaut kāda kaitējums, kaut kas nozakts, kaut kas sabojāts, bet mēs nevaram iesākt procedūru, no, balstoties uz to, kas parādās presē. Vilēla kungs. Paldies. Paldies. Es varbūt varu mazliet brīvāk atbildēt runājot par telefonu sistēmām parlamentā. Parlamentam ir šis pakalpojumu piegādātājs, kompānija, visās trijās darbvietās vienots pie, piegādātājs. Un ir, tiem noslēgts ir līgumi ar Belgakom, Oranž un Postu Luksemburgā un attiecīgi no šiem kontraktiem, tad tālāk arī viss izriet. Attiecīgi šie tīkli ir atkarīgi no šo kompāniju tīkliem. Un jāsaka, nu, parlam, ne, parlaments nevar kontrolēt to, kas notiek šo kompāniju tīklos, bet parlamentā ir arī iekšējās komunikācijas sistēma. Un iekšējai komunikācijai, nu, piemēram, visas šīs uh, sistēmas, kas savstarpēji sasaistītas iekšienē vienā ēkā vai vairākās ēkās, kā šeit. Visas šīs sistēmas ir nodrošinātas, ka tās ir kodētas, un tās nevar eh, no ārpuses nekādā veidā skart uzlaust. Respektīvi, tām nevar piekļūt no ārpuses. Tas attiec arī šeit uz parlamentā, kā Briselē, arī Strasbūrā, Visas tātad šīs iekšējās kombinācijas sistēmas tiek kontrolētas, to kontrolē mēs, ITEK ģenerāldirektorāts, un nevis šie ārējie uzņēmumi, ar ko noslēgti kontrakti. Kas attiecas uz šīm trauksmes zvaniem, ja brīdinājumiem, jā, Albrecht kungs, tad, kad to mēs saņemam, tad ikdienā turpinam īstenot kontroles, vai ir kas noticis vai nē, un tajos gadījumos, kad mēs identificējam, ka kaut kas ir noticis, vai pat tajos gadījumos, ja pastāv kaut vai tikai hipotētiski šāda iespēja, mēs informāciju tūlīt nododam tālāk drošības dienestam parlamentā, kas ir tas orgāns, tā struktūra, kas attiecīgi var rīkoties tālāk, īstenot citas intervences, sa, nu tālāk veids sadarbību lūk ar āru, ar, piemēram, tiesvedības iestādēm vai policiju un tā tālāk. Un no otras puses, protams, informēju arī politiskos, politiskos līmeņus, ja runa ir par kaut ko nopietnu. Nu, piemēram, lūk, informējam CERT EU, uh, lai tad viņi veic verifikāciju, vai kaut kas līdzīgs ir noticis arī citās iestādēs, citās struktūrās, un vai tas tādā gadījumā uztverams kā tāds organizēts uzbrukums, un līdz ar to vai vajadzīga strauja un organizēta atbildi. Zampaļoni. Zampaļoni kungs. Paldies. Es varu atbildēt pirmo jautājumu. Ja mums ir darbinieki, vai mums ir darbinieki, kas veic iekļūšanas pārbaudas, jo jā, jo tad mēs pārbaudām IT sistēmu drošību. Mēs pārbaudām, cik viņas ir efektīvas, un tas ir vienīgais veids, kā saprast, vai sistēma ir droša, kā viņa ir domāta, un vai tas var sagādāt aizsardzību komisijai. Mūsu IT sistēmas nav savienots ar internetu, un tas ir, tā ir mūsu stiprā puse. Bet mēs pieļaujam kibernodrošināšanas metodi, jo tādā veidā, kā viņi ir savienot ar nacionāliem tīkliem, un incidentu ar Schengen 1 sistēmas ielaušanos, tad mēs pārbaudam arī Schengens otro sistēmu, un mēs patreiz pārbaudam iekļūšanas testu pārbaudi Schengens otrā sistēmā, vai tas tās drošības sistēmas, kas tiek ieviest aprilī, vēl ir uz vietā un par mūsu jauno biroju struktūru, tad mēs ne tikai sadarbojamies ar citām Eiropas Savienības iestādēm, bet mēs skatāmies drošības certifikācijas procedūru, jo piekļūšanas pārbaudi ir beidzamais solis, lai nodrošināts pirms var sistēmu ieviest dzīvē. Paldies! Paldies! Un beidzamais jautājums ir Ernst kundzei, un ja mēs varam druski īsāk atbildēt uz jautājumiem, tad mēs varam beigt pēc piecām, sešām vai septiņām minūtēm. Un, un censties pieturēties pie darba kārtības. Ernsts Kundz, lūdzu. Paldies. Es nezinu, mēs esam nonākušam līdz tai vietai, kur mēs paši par sevi runājam. Un es, mums ir tikai 5 minūtes, mums tikai laiks dažiem īsiem jautājumiem, un es nepiekrītu tam, kas ir jau te pateikts, kad mēs nevaram un mums jāpieņem vispārēji ziņojums un ka mēs nevaram jautāt par detaļām. Tas priekš mans nav pietiekoši. Par kodēšanu, vai jūs varat man atbildēt, kāpēc darbinieki Eiropas parlamentā automātiski nav GP karti, lai varētu lasīt kodētu pastu un sūtīt kodētu pastu. Kāpēc tas tā ir? vai tā ir pareizi. Otrakārt, Dezūras kungs jau minēja, cik daudz cilvēku strādā IT jomā, cik darbinieki nodarbojās ar IT drošību parlamentā vai viss kategorijas ir sajaukts. Es gribētu dzirdēt no Vilela kungs par šo jautājumu. Vai ir neatkarīgas revizijas veiktas, vai ir iekļūšanas pārbaudas veiktas, vai tās tagad tiek veiktas. Protams, tas ir atslēga, vai mums ir drošība, vai mums nav. Un tad visbeidzot, vēl Eiropas parlamentā vai jūs varat izslēgt iespēju, kad nav bijuši veiksmīga ielaušanās, vai nevarētu būt nākotnē, respektīvi, varētu ielausties gan vienā iestādē, gan citās iestādēs, vai jūs to varētu pilnībā izslēgt, ka tas nevarētu notikt. Un ņemot vienu, ies, izma, izmantot vienu iestādi kā ierots, kā ielausties citās iestādēs. Un kā jūs esat atraduši vi, no vīrusiem? Un, ja ir uzbrukums parlamentam, kas tiek informēts, kurā brīdī un ar cik detalizēt, vai ir informācijas pienākums, uh, un kāda, kāda informācija tiek sniegt grupai vai individam. Cik droši ir slēgto durvju sanāksmes mums viss? Nepārtraukti ir slēgto durvju sanāksmes, un es gribētu dzirdēt, cik tās droši ir. Tā kā man ir ļoti daudz jautājumu, un es domāju, ka mums pienākās atbildi. Vissvarīgākais jautājums ir jau uzdot par iekļūšanas pārbaudēm ir uzdots no Jāna Albrekta, un es domāju, ka mēs nesaņēmām pilnīgi atbildi. Tā kā varbūt vispārēji jautājumi par drošību, kas ir svarīgi, bet nav attiecinums izmeklēšanai. Un es gribētu lūgt runāt tieši par to, kas attiecās uz izmeklēšanu. Vilela kungs, lūdzu. Oui, merci beaucoup. Paldies, priekšsādātāji. Visi šie jautājumi ir pilnīgi noteikti būtiski un svarīgi, kas attiecas uz elektroniskiem parakstiem. Kā jūs labi zināt, esam pavisam nesen ieviesuši elektronisko parakstu. Tas vēl nav kļuvis par tādu instrumentu, kas tiek izmantots plaši. To izmanto šobrīd tikai un vienīgi izmēģinājumu fāzē. Tas vēl nav kļūst par tādu vispārīgu in instrumentu, un iemesls tam ir tāds, um, ir tieši tas, ko jūs teicāt, respektīvi ir nepieciešams pirmām kārtām definēt drošības līmeni, ko vēlamies noteikt. Piemēram, lūk, nu, lai, kur, kur, kura ietvaros tad tiktu piemērots elektroniskais paraksts, kas attiec uz šiem piekļūšanas, ja penetrācijas testiem. Jā, mēs arī veicam šādus testus, daram to pastāvīgi, un cenšamies šādas verifikācijas īstenot sadarbībā ar CERT. Bet, ja jums šķiet, ka būtu liederīgi eh, iet vēl tālāk un eh, veikt, piemēram, lūk šādu revīziju, ārēju revīziju, nu tad tādā gadījumā eh, to var darīt. Manuprāt, tā ir laba ideja. Bet, lai kāds arī nebūtu, uh, Mēs regulāri, regulāri, vei, regulāri veicam testus, drošības līmenī, penetrācijas sistēmu, testus attiecībā uz sistēmām un tā tālāk. Bet ārējas revīzijas šobrīd nav, nē. Bet es katrā ziņā es ar, nu, jāsaka, ar diezgan uh, tādu pozitīvu attieksmi uztvertu šādu ideju, eh, ka lūk, tiktu veist šādi ārēji drošības testi. Bet es domāju, tādā gadījumā jāsaka, ka būtu, nu, gan neliederīgi, ja tas attiektos tikai vienīgi pa, uz parlamentu, tikai parlamentu līmenī. Nē, šāda veida operācija būtu liederīga tikai tad, ja tā tiektu attiecināt arī uz pārējām iestādēm. Nu, vismaz šīm abām lielākajām iestādēm, tātad padomu un komisiju, kas sastrādājas ar parlamentu. Un tādējādi savukārt no, no tā izriet tas, ka es varu atbildēt uz jautājumu, ko jūs uzdevāt kā trešo, respektīvi, ja ja mēs esam simtprocentīgi pārliecināti, ka, ja mēs vēlamies simtprocentīgi nodrošināt drošību, tad mēs nevaram apiet šīs citas sistēmas, jo caur tām arī iespējami uzbrukumi. Ne, un simtprocentīga drošība, protams, nav iespējama tāpat, bet tā sistēma, ko mēs esam ar sertu palīdzību izveidojuši, eh, pilnīgi noteikti palīdz vismaz dot kaut kādu veidu brīdinājumus, trauksmes zvans par to, kas varētu notikt. Un tad mēs runājam par pavisam konkrētiem incidentiem, respektīvi, ja ir kaut kāda veida incidents kādā citā iestādē, piemēram, komisijā, tad arī parlaments tūlītēji tiek informēts, brīdināts, ka lūk, tāda lieta ir notikusi, un mēs tūlītēji īstenojam pasākumus, lai pārliecinātos, ka līdzīgi veidu uzbrukumi nav notikuši arī attiecībā uz parlamentu sistēmu. Un, ja tas notiktu, tad kā sistēma rēģinātu? Nu, šāda sistēma šobrīd darbojas, tas funkcionē. Tās ir tāds aizsardzības mehānisms. Bet nevar simtprocentīgi izslēgt tomēr tādu iespēju Man četri jautājumi tika uzdoti. Priekšsēdētāji pārtots, mums diemžēl vairs nav īpaši daudz laika. Labi, labi, tad es varu arī beigt savu uzstāšanos. Dezūrskungs. Jā, ļoti ātri par diviem jautājumiem. Viens ir par kodēšanu vai citu veidu kodēšanu. Tas nav viegli īstenot, jo pat saziņā starp ekspertiem ir grūti ieviest kodēšanas metodas būtu vieglāk, ja mums būtu vieglāk īstenojama risinājums ēpastiem e vai telefonu zvaniem, un es gribu uzreiz, kā jūs atrodiet ar vis jaunākiem produktiem, kas ir tirgū, gan programmas, gan tehnika, un visa informācija un incidentu Atbildi ir ļoti koncentrēta vienā geogrāfiskā vietā, un tā nav Eiropa. Un no manas viedokļa, ko es varētu ieteikt par visu šo jautājumu risināšanu, tad tehniskais risinājums, lai būtu kodēšana, lai būtu tīklu aizsardzība un pretestība pret ielaušanās un būt, lai būtu droši mākoņu datošanu ne tikai Eiropas Savienības iestādēs, bet arī dalībvalstīs, kad tur vajadzētu izmantot Eiropas uzņēmums, tas būtu labs risinājums, kas mums visiem palīdzētu nākotnē. Paldies! Paldies! Tad mēs beidzam šo daļu, kur mēs esam aizkavējušies gandrīz 20 minūtes. Es pateicos runātājiem. Es domāju, ka mēs varēsim atrast kādus secinājumus, bet es neesmu nu, pārliecināta, bet es droši, drīzāk nedroši, bet tas ir interesants jautājums budžeta debatēs, jo budžets tiek griezts ar vien vairāk, bet ko mūsu ienaidnieki iegulda, tad jautājums ir, vai mums nevajadzētu ieguldīt vairāk drošībā. Ja lai mums būtu kaut cik nopietna aizsardzība. Paldies, un es lūkšu nākošo paneli, un kā viņi ieņem vietas, un kā vārdkarts tiek samainītas. Okay, colleagues, um, we're going to, to... Kolēģi, lūdzu, sāksim mūsu otro daļu. Eiropas parlamentu loma datu uzraudzības kontrolē masu uh, spiegošanas uh, ērā. Šķiet, ka šeit mēs jau sākam tādas kā sēriju filmas, te ir jau runa par trešo daļu uh, parlamenta uzklausīšanās. Es gribētu aicināt eh, runātājus apkopot šīs eh, daļas, proti mēs varētu uzklausīt trīs runātājus un pēc tam uzdot viņiem jautājumus. Vispirms apsveicu eh, šeit pa labi no manis Armandu de Dekeru, viņš ir Beļģijas senāta vicepriekšādātājs un arī uh, darbojas kontrols komitejā. Tāpat tālāk sēž Gīs Rapais, un viņš vada izlūkošanas dienestu pāraudzības komiteju. Viņi abi divi no Beļģijas. Un pa kreisi blakus Klodam Morēsam sēž Karstens Lauricens. Es ceru, ka es pareizi izrunāju jūsu vārdu. Šorīt mēs tikāmies runājot par kādu citu tēmu. Tas sirsnīgs veicījos mūsu vidū. Viņš ir juridisko lietu komitejas mm, dalībnieks, tāpat arī uh, vada juridiskos jautājumus Dānijas parlamentā. Tagad es došu jums vārdu maksimums uz desmit minūtēm. Katram došu vārdu tieši tādā kārtībā, kā ar jums iepazīstināju. Nu, labi, sadaliet laikus savā starpā, un pēc tam būs jautājuma un atbilžu sesija. Dedekara kungs, lūdzu jums vārds. Paldies priekšādā, pirmam kārtām paldies par uzaicinājumu. Tas, protams, vēl tikai tālāk spēcina attiecības ar Beļģijas senātu un jūsu komiteju. Atminos, ka man uzaicināja uz, uzstāties jūsu priekš arī pirms pāris gadiem, kad runājāt par ziņojumu, vēl kādu ziņojumu, ešalonu jā, lietām. Tā arī ir lieta, kas mūs uztrauc, un tas ir līdzīgi tiem jautājumiem, ko skatām šodien. Iesākumā. Ja Varbūt pavisam īsi pastāstīšu, kā stāv, be, pa kā, no kā sastāv Beļģijas kontrolas sistēma, jo tas, protams, ir daļa no šīs problēmas. Un tas lielākoties problēma saistīta tieši ar iespēju to kontrolēt un sistēmas kontrolēt. Ļaujiet man īsi izstāstīt, kā tas norisinās Beļģijā. Atgādināšu, kāds ir juridiskais ietvers. Respektīvi, pirmam kārtām ir 28. jūnijā 91. gadā pieņemtais likums, tātad nu jau 21 gadu vecs likums, Mm, un tur tiek organizēti izlūku dienestu un policijas kontrols jautājumi. Un Beļģijas parlaments ir tas, kuram ir iespēja īstenot kontroli, parlamentāro kontroli pār izlūku dienestiem no vienas puses un policijas dienestu no otras puses pa, pašreizie kontekstā, līdz ar to nepievērsīšos policijas dienestu kontrolas jautājumiem, bet drīzāk tieši izlūkdienestu kontrolas jautājumiem. Lai reāli varētu kontrolēt izlūkdienestu, uzraudīt izlūkdienestu, tad lūk, eh, pirmām kārtām tas daļai ir pil, civils dienests. Viņi nodarbojas ar bruņoto spēku eh, aizsardzību, un tāpēc ir iz, izveidota pastāvīgā izlūkdienesta uzraudzības komiteja, šī R komiteja kā to mēdz saukt. Šī komiteja Beļģijā īstas, īsteno principiāli ir parlamentāri vienīgo kontroli pār izlūkdienestu. Nu, ar senāta vēl tālāku, atskatīšanos tālāk senātam. Senātā pastāv lūk šī specializētā komiteja, kuras uzdevums ir sekot līdz R komitejas darbam. Un šī senatora komiteja, ko veido pieci senatori, To vada attiecīgi senāta priekšādātājs. Šī komiteja uzrauga to, kā darbojas ēr komiteja, un parlamentāriešu komiteja savukārt var senāta ietvaros dot ēr komitejai lūk uzdevumu īstenot izmeklēšanu, kontrols izmeklēšanu, uh, uz saņemt visa veida pārskats un atskaites par kontrols pasākumiem, ko komiteja īstenojas, kā arī dzen pieprasīt informāciju par izmeklēšanas rezultātiem, tā kā tos pasūtījis senāts, un līdz ar to nanākt pie gala secinājumiem un izstrādāt rekomendācijas. R komiteja savukārt veido trīs, dal, trīs cilvēki. Viens no tiem sēž šeit man pa labi, viņš ir priekšādātājs šajā komitejā. Šie trīs de, cilvēki tiek ievēlēti no senāta puses. Komiteja īsteno kontrols izmeklēšanas, ja izlūka dienesta darbība ir eh, bijusi kaut kādā veidā šķīstu kādam nesamērīga vai vērsusies pret kāda tiesībām, brīvībām un tam līdzīgi turklāt arī ir trūcis, piemēram, konocija. Tātad pirmkārt tā tam personas eh, privātuma tiesības eh, varētu tikt skarts un tam līdzīgi. Komiteja var nākt klajā ar atzinumu par iespējumu politiku, kas varētu sekt pastāvošās eh, konstatās kļūmes. Un tālāk, nu, šīs rekomendācijas var tālāk pārstrādāt likuma priekšlikumā. Ir komiteja Er komitejai nav hierarhijā nekāda cita veida saiknes ar izlūkdienestiem, kā vien kontrols saikne. Savukārt parlamentārā senāta komiteja un attiecīgie ministri tad lūk var tālāk rīkoties, viņas var sazināties ar tieslietu ministru, ar uh, citiem ministriem, kā tas kurā gadījumā ir vajadzīgs, un citām varas iestādēm, kas attiecīgi ir kompetentas izteikties šai kontekstā, kā piemēram ārlietu ministriju un tās dienestiem, un viņiem tad ir jāizdara secinājumi un jāīsteno tālāk pasākumu. Parlaments var izmantot eh, kontrols izmeklēšanas konstatēto, lai izstrādātu likumdošanas priekšlikumus un tādējādi īsteno savu konstitucionālo pienākumu, kontrolējot lūk izpildvaru. Prizma gadījuma lietas ietvaros uh, Senāta komiteja uzaicināja R komiteju uzsākt trīs izmeklēšanas, un uh, Rapāja kungs par to, protams, mūs droši vien arī informēs sīkāk. Parlamenta komiteja tika informēta par masveida informācijas pārtveršanu no tādas valsts, kas uzskatīta par sabiedro, uzskatātas par sabiedroto, jeb um, draugu valsti ar aizbildinājumu, ka informācija vākta terorisma apkarošanas nolūko, bet, nolūkā, bet prizmu gadījumā šie mēri eh, tomēr ļoti būtiski mm, apdraudēja Eiropas Savienības pamatvērtības, ko mēs taču cenšamies aizsargāt. Protams, ka ir jācīnās pret terorismu bet šādā veidā valsts nedrīkst pārkāpt tiesības pat ar šādu mērķi. Un tāpēc tika uzsāktas trīs izmeklēšanas, un šāda veida īpašā um, um, cīņa pret terorismu tomēr ne, ne, neatļauj valstī nediskriminējošā veidā ievākt masveidā datus par kādu citu valsti. Pirmām kārtām uzbrukumi informācijas sistēmai no uh, Amerikas puses iespējamie uzbrukumi. Saku iespējamie, tāpēc, ka izmeklēšana joprojām vēl turpinās, un es nevaru katrā ziņā uzreiz jau teikt, ka tā tas ir noticis, kamēr izmeklēšana nav novedusi pie rezultātiem un pierādījumiem. Gau galā tas taču ir šo cilvēku darbs to konstatēt. Šī informācijas pārtveršana varētu tikt arī izdarīt, bijusi izdarīta ar kādas ES dalībvalsts palīdzību. Uh, kas uh, arī ir iespējams. Un savukārt tādā gadījumā kopēja atbilde Eiropas Savienības līmenī ir pilnīgi noteikti vajadzīga, neatkarīgi no tā, kas tiks darīts katras dalībvalsts līmenī. Tāpat, manuprāt, ir vajadzīga šīs situācijas analīze arī attiecībā uz visām NATO sabiedrotajām valstīm, jo NATO, protams, ir uh, Eh, galvenokārt drošības instruments un aizsardzības instruments, galvenais drošības instruments Eiropai. Un tāpēc arī NATO līmenī vajadzētu par šo jautājumu domāt, to risināt, arī attiecīgi apskatot visas attiecības starp sabiedrotajām valstīm, jo ir ārkārtīgi tomēr pārsteidzoši, ka lūk šo sabiedroto starpā var šādas lietas notikt. Kas, manuprāt, vēl ir diezgan draudīgi. Un ir tas, ka atsevišķas Eiropas Savienības dalībvalstis īsteno sarunas par konkrētiem nolīgumiem ar ASV jau šobrīd un dara to individuāli. Un tieši tāpēc es arī gribu teikt, ka ir vajadzīgas diskusijas Eiropas Savienības līmenī un NATO līmenī. Turklāt ļoti būtiska problēma, kas ar to ir saistīta, un kas, protams, at, ir ļoti aktuāla valdībām, ir tas, ka mēs atgriežamies šeit pie tieši tām pašiem procesiem, kā tas bijis pirms desmit gadiem ešalonu gadījumā, respektīvi vairākas ES dalība valstis īstenot darbības mērus uh, tieši tādā pašā veidā, kā to, uh, kādos uh, tiek apsūdzēta ASV. Mums bija Francijā jau deb, debats par to, to izteicās Atalīkungs, viņš diezgan personīgi runāja. Viņš teica, ka lūk, uh, Gadiem šādas rīcība ir īstenot, un Francija eh, dara to pašu, ja ne vēl pat vairāk. Un tagad viņi saka, nē, tas vairs it kā tā nesot. Nu, bet tā ir realitāte, tā ir konkrēta realitāte. Šī noklausīšanas informācijas pārtveršana notiek. Runāju par Franciju šeit, bet es domāju, ka visas Eiropas lielās valstis rīkojas līdzīgi. Varbūt dažādā līmenī citā līmenī, bet tā ir realitāte. Un tāpēc vienmēr nonākam pie šiem pamatprincipiem, ka ir jābūt parlamentārai kontrolē, kā piemēram no jūsu puses, un arī dalībvalstīs jābūt parlamentārai kontrolē. Atgādināšu, ka lielākā daļa es dalībvalstu šobrīd nenodrošina parlamentāro kontroli pār viņu izlūkdienestiem. Nu, lūk, tas ir tāds elements, kas man šeit ārkārtīgi būtisks un domāju, ka dalībvalstu starpā un arī NATO sabiedroto starpā ir vajadzīgs mm, rīcības kodeks, uzvedības kodeks, tāds kā ētikas kodeks. Tas ir jāizstrādā. Un tam jākļūst par pašsaprošamu likumu. Protams, nedrīkstam ļauties naivismam, bet mums ir jāspēj mm, izvairīties no kaut kāda veida tikai divpusējiem nolīgumiem, jo, manuprāt, tas tādā gadījumā nāktu par sliktu Eiropas politikām kopumā. Tātad informācijas pārtveršanas konstatācija Eh, noveda pie tā, ka mums vajadzē, vajadzētu nodrot, noved pie tā, ka mums vajadzīga informācijas neatkarība Eiropā, eh, informācijas sistēmu autonomija. Mēs nevaram izmantot tādas sistēmas, kas nav Eiropas sistēmas, jo tas līdz ar to nes līdzi risku, bet mēs jau ļoti labi zinām, uh, ka mums ir jāizstrādā ne tik vien, eh, nu, ne tikai jāstrādā ar jau izstrādātām sistēmām, bet jāstrādā pašiem savas sistēmas. Mūsu miljoniem iedzīvotāji ir jā, jāspēj paļauties uz Eiropas sistēmām. Nu, lūk, tādas manas pārdomas, bet tālāk došu vārdu Rapāja kungam. Madame la Présidente, je m'associe évidemment. Priekšsēdētājs kundze, es arī uh, vēlētos uh, izteikties pēc Dekara kunga. Uh, Es saprotu, ka mums ir jākontrolē e, šīs sistēmas, tas ir būtiski, lai e, nacionālās iestādes varētu sadarboties ar Eiropas institūcijām un arī ar Eiropas parlamentu. Beļģijā ir divi izlūkošanas dienesti - militārais, valsts drošības dienests, kas e, darbojas aizsardzības ministrijas ietveros, un tas darbojas tikai un vienīgi Beļģijas teritorijā. Otrs izlīkošanas dienests ir militārs, tas darbojas aizsardzības ministrijā, un tas var darboties gan Beļģijas teritorijā, gan arī ārvalstīs. Vajadzētu arī ņemt vērā, jo šāda situācija nav tāda pati kā citās valstīs, proti šiem dienestiem nav nec policijas, nec ieslietu kompetences. Šos dienestus galvenokārt uzrauga likumdevēji un arī īpašā senāta uzraudzības komiteja. šī pastāvīgā parlamentāra izlūkošanas komiteja, ko tikko aprakstīja Dekera kungs. Šī koleģiālā struktūra ir būtiska, jo šādā veidā komitejai tiek garantēta neatkarība attiecībā uz izpildu varu. Izpildu varu, protams, pārstāv ministri un ministri, bet vienlaicīgi mums ir jādomā par dažādiem pakāpojumiem. Mums ir dažādi uzdevumi, bet jūsu komitejai iespējams interesēs trīs uzdevumi. Pirmkārtām mēs veicam pārbaudas izmeklēšanas pēc mūsu pašu iniciatīvas. Tās pieprasa arī kompetentie ministri vai arī parlaments, jo īpaši to var darīt pārskatīšanas komiteja. Mēs varam arī šādu uzliekošanu uzsākt pēc privātpersonas iesniegtas sūdzības. Komiteja tika izveidota pirms 20 gadiem, un apmēram 200 eh, izmeklēšanas jau ir pabeigtas. Dažas šeit jau ir pieminētas, piemēram, SWIFT, cip lidojumi, ešelons, kā arī bija izmeklēšana par Justus Lipsus ēkas eh, noklausīšanos. Tāpat arī mēs eh, skatām pretiesiskuma gadījumus un arī domājam par pakāpojumu koordināciju. Līdz ar to mēs mm, izceļamies uz citu kolēģu fona. Uh, Mēs nedomājam tikai par pretiesiskuma gadījumiem, bet arī par efektivitāti, mēģinam uzlabot arī šādas lietas. Mūsu izmeklēšanas mērķis ir nodrošināt demokrātisku pāraudzību pār tiesībām un brīvībām. Vienlaicīgi mums ir jānodrošina, lai šie pakāpojumi darbotos pienācīgi. Otrakārt, šī izmeklēšanas iestāde kopš 2003. gada drīkst skatīt arī uh, ārvalstu komunikāciju pārtveršanu. Proti, ja te ir runa par eh, militārajām izlūkvienībām. Šādā veidā mēs varam palīdzēt beļģu karavīriem ārvalstīs, vai arī varam palīdzēt beļģiem, kas dzīvo ārvalstīs. Divus gadus eh, šis dienests drīkst arī tiesiski pētīt, eh, cik bieži notiek tam interesējošas komunikācijas. Tātad to tagad uh, uh, šis dienas drīkst darīt. Un arī uh, šī pārbaudas komiteja jau divus gadus pārbauda šīs mūsu aktivitātes. Attiecībā uz komitejas darbības uzdevumiem. Tas viss ir paredzēts izlūkošanas dienesta metožu likumā. Nesen mēs pētījām pieejamos rīkus, proti uh, saziņas pārtveršana, tāpat arī banku datu apkopošana. Komitejai ir eh, jāpieņem galīgais lēmums attiecībā uz pārsūdzēšanu. Katrs gadījums tiek skatīts atsevišķi, protams, tiek pētīts, vai tiek ievēroti uh, subordinācijas un legalitātes principi. Uh, Saskaņā 2010. gada likumu pilnvaras ir ievērojami paplašinātas, bet tik galvenokārt ir runa par operācijām, kas notiek Bēļģijas teritorijā. Un mērķim ir jābūt konkrētam, eh, tāpat kā arī ir metodēm jābūt konkrētām. Tas nozīmē, ka šeit nav nekādu šaubu par to, ka mēs varētu plašos apjomos pārtvert datus, kā tas varētu būt citās valstīs. Uh, Komiteja ir spētījusi trīs izmeklēšanas pēc senāta pieprasījuma, ceturtā pavisam drīz tagad sāksies. Es centīšos tagad jums pastāstīt par šo trīs izmeklēšanu saturu un pavisam īsi ieskicēšu arī ceturto. Pirmā izmeklēšana ir šāda. Tā ir Beļģijas izlūkošanas dienestu rīcība attiecībā uz uh, masu datu apkopošana no dažu valstu puses un kā šīs valstis ir iesaistījušās politiskajā spiegošanā pret tās saucamajām draudzīgajām valstīm. Šajā izmeklēšanā komitejai ir jānosaka, ko tieši Beļģijas dienesti zināja un ko tiem vajadzēja zināt, un vai tie aktīvi iesaistījās šo valstu atbalstīšanā vai nē. Un tāpat arī, vai tie informēja varas iestādes un vai tas tika darīts pietiekami laicīgi attiecībā uz apkopotajiem izlūkdatiem. Ir skaidrs, ka šī izlūkošana pašlaik notiek. Galīgās uzklausīšanas notiks nākamnedēļ. Diemžēl nevar sniegt jums vairāk informācijas, vismaz šobrīd ne. Likums mums liek pirmām kārtām prezentēt rezultātus tieši komitejā. Otrā izlūkošana ir vairāk saistīta ar tiesiskajiem aspektiem un ar eh, datu privātumu. Tāpat arī par datiem, ar kuriem apmainās izlūkdienas dažādās valstīs. Vairākus gadus komiteja ir uzsvērusi to, ka ir jāizveido īpaši noteikumi datu apmaiņai starp dažādu valstu izlūkdienestiem. Tātad te ir runa par demokrātiskām valstīm. Trešā izlūkošana, ko veikusi komiteja attiecas uz Beļģijas zinātnisko un ekonomisko potenciālu, ko iespējams elektroniskā uzraudzība ir, eh, ka, kam, kam eh, šī uzraudzība ir kaitējusi. Ceturtā izmeklēšana izriet no lūguma, ko ir izvirzījusi Flāmu Briseles advokātu asociācija. Šajās izmeklēšanās mums ir ievērojamas pilnvaras. Komitejai ir tiesības pieprasīt visus tekstus, kas tā būtu nepieciešami, lai paveiktu šos uzdevumus. Tāpat mums ir tiesības uzklausīt visus uh, cilvēkus, kas mūsuprāt būtu jāuzklausa, un viņi nevar šeit uh, aizbildināties ar savu profesionālo konfidencialitāti. Mēs tāpat arī varam veikt jebkādas konsultācijas, kas mums šķiet vajadzīgas izmeklēšanas uh, labā. Mēs varam uh, iet arī uz arhīviem, un mēs varam arī uh, izklaušināt cilvēkus, kas strādā saskaņā ar zvērestu. Kā jau es minēju, mēs esam jau veikuši pirmo jautājumu kārtu, un pavisam drīz tiks izsūtīti nākamie jautājumi, un uzskatu, ka pēdējās svarīgākās informācijas vākšanas sanāksmes notiks jau nākamnedēļ. Tā kā jūs komiteja pašlaik vāc faktus, tad mēs mūsu komiteja pašlaik vāc faktus, tad diemžēl mēs nevaram sniegt jums vairāk informācijas. Tāpat kā jūs, arī mēs katru dienu iegūstam arvien jaunus datus. Un tas nozīmē, ka neviens nevar pateikt, kas notiks rīt. Noslēgumā es gribētu izteikt dažus ieteikumus, kas, eh, mūsuprāt, varētu ļaut Eiropas parlamentam spēlēt pionieru lomu pirmkārtām sadarbības starp uzraudzības iestādēm Eiropas līmenī. 2010. gadā oktobrī parlamenta uzraudzības iestādes, eh, kas uzrauga uh, izlūkošanas dienas savās valstīs, uh, organizēja konferenci, un šeit piedalījās arī Norvēģija un uh, Šveice. Klātesošie parlamentārieši teica, ka mēs atzīstam, ka ir jānodrošina intensīvāka informācijas apmaiņa starp parlamentārajām uzraudzības iestādēm. Bēļģijas parlaments uzņēmās iniciatīvu izveidot intranetu, kur uh, var piedalīties uh, nacionālie drošības uzraugi, bet līdz šim rezultāti liek mums vilties. Mēs uh, esam redzējuši, ka Nīderlanda, Vācija un Norvēģija uh, ir iesaistījušās šajā lapā uh, konkrētu jautājumu risināšanā, bet nekas vairāk nav noticis. Šīs uzraudzības iestādes uh, tam vajadzētu izvirzīt vispārīgas uh, rekomendācijas, vismaz pagājušajā nedēļā tika pausta šāda vēlme. Ja Eiropas parlaments vēlas atbalstīt šo mūsu mājaslapu Enja lapu, mēs būtu ārkārtīgi priecīgi. Otrais punkts. Jūs noteikti ļoti labi zināt uh, šo noteikumu attiecībā uz informācijas atklāšanu trešo pušu dienestiem. Es neuzskatu, ka šis noteikums drīkstētu izslēgt uzraudzības iestādes. Kamerons Lī pagājušajā nedēļā teica, ka uzraugus nevajadzētu uzskatīt par trešajām pusēm. Bēļģijas uzraudzības iestādē ir līdzīga šī noteikuma interpretācija. Protams, mēs šeit paredzam arī dažādus ierobežojumus, jo mēs nevēlamies kaut kādā veidā kaitēt Beļģijas izlūkdienestu darbam. Taču es vēlētos vērst jūs uzmanību uz to, ka par šīm grūtībām mēs spriedām jau 7. konferencē Berlīnē 2011. gadā, kur tikās Eiropas datu uzraudzības iestādes. Un vēl ar vien mēs gaidām, eh, ka tiks eh, veiktas kaut kādas iniciatīvas. Tas būtu viss, un tagad es labprāt atbildēšu uz jautājumiem, kas jums varētu būt. Paldies! Paldies! Tad eh, tagad eh, došu vārdu mūsu pēdējam runātājam Lauricena kungam no Dānijas parlamenta. Lielas paldies! Pirmkārtām es vēlētos pateikties par uzaicinājumu ierasties pie jums un sniegt īsu pārskatu par Dānijas eh, parlamentāro uzraudzību pār izlūkošanas dienestiem un arī par šo NSA lietu. Labprāt pastāstīšu arī par to, kāda ir Dānijas perspektīva šajos jautājumos. Attiecībā uz mūsu kontrols orgāniem, tad par to runāšu vispirms, un pēc tam runāšu arī par to, kādas iniciatīvas Dānijas parlaments un Dānijas valdība ir uh, uzņēmušies attiecībā uz šiem pašlaik aktuālajiem jautājumiem. Daudz uzskata, ka Dānija ir tāda progresīva valsts daudzās jomās, bet, ja runa par parlamentāro kontroli pār izlūkošanas dienestiem, tad mēs neesam pārāk progresīvi. Pie mums šeit nekas tāds īpašs nav noticis. Pagājušo gadu mēs izveidojām tiesisko ietveru mūsu izlūkošanas dienestam. Pašlaik tagad ir izveidots jauns neatkarīgs uzraudzības orgāns izlūkošanas dienestiem, taču šis uzraudzības orgāns saskaras ar to, ka tam ir ļoti ierobežotas kompetence un arī ļoti ierobežotas pilnvaras attiecībā uz uzraudzību, ko šī iestāde var veikt. Fiziski, piemēram, nevar veikt nekādas kontrolas, nevar arī organizēt nekādas uzklausīšanas vai kaut ko tam līdzīgu. Taču var izskatīt pilsoņu sūdzības un var skatīties, vai patiešām uh, eh, personu dati un informācija ir uh, labi apstrādāta vai šeit nav pārkāpti kādi noteikumi. Nu, tas ir tas, ko šī uzraudzības iestāde var veikt. Tāpat arī ir parla parlamentārā uzraudzības iestāde, tā darbojas jau daudzus gadus. Un tā ir kontroles komitejā Dānijas parlamentā Folketingā. Un te ir vienkārši runa par uh, deputātu kopumu, kas var vest dialogu ar izlūkošanas dienestu. Pagājušā gadā pieņemtā likumā šīs attiecības tagad arī ir izskaidrotas. Uh, var gūt informāciju par ļoti daudzām lietām, bet tikai tādos gadījumos, kur uh, valdība ir pieņēmusi attiecīgu lēmumu, proti, ja šeit ir runa par aizsardzības un ārlietu lietām. Parlaments pats nevar nākt klajā nekādu īpašu iniciatīvu. Protams, var skatīties, vai šeit ir ievērots samērīgums, vai izlūkošanas dienas savas pilnveras ir izmantojis saprātīgi. Ja Uh, tiek uh, konstatēts likuma pārkāpums, tad pastāv iespēja to vienkārši nodot uh, tālāk tieslietu ministram vai premjerministram, proti šādi gadījumi vairs netiek skatīti parlamentā. Tas nozīmē, ka šai komitejai ir tikai un vienīgi kontrols funkcijas. Šādu modeli mēs esam Dānijā izvēlējušies. Attiecībā uz uh, pašreizējiem aktuālajiem jautājumiem mēs galvenokārt koncentrējamies uz datu aizsardzību. Un, ja mēs domājam par pilsoņu uzticēšanos izlūkošanas dienestam, tad šī uzticēšanās ir tiešām ļoti liela. Kopumā var teikt, ka uzticēšanās līmenis valsts iestādēm ir ļoti augsts Dānijā, un noteikti, ka tas ir arī pamatoti. Un arī izlūkošanas dienests bauda ļoti lielu uzticību, iespējams, pat pārāk lielu. Taču pagājušā gadā mēs sākām vairāk domāt tieši par datu aizsardzību. Tas, protams, nāca arī pēc Snowdena atklājumiem, un tāpat arī par Merkelas telefons ar noklausīšanos. Bija arī kāds cits gadījums Dānijā. Zviedrijas hakeris un jauns Dāņu hakeris guva piekļuvi milzīgam informācijas daudzumam, un e, ļoti ilgu laiku neviens to pat nepamanīja. Šie abi jaunieši vairākus mēnešus varēja iegūt ēpasta e paroles pilnīgi visiem policijas darbiniekiem. Tas nozīmē, ka ar šādu informāciju var ļoti daudz ko iesākt, ja ir pieeja pilnīgi visiem policijas darbinieku ēpastiem. E Pēc tam šie hakeri tika atklāti, viņi tika noķerti. Tātad te bija runa par to, ka šeit pat nav runa par kaut kādām svešām valstīs, svešām lielvarām vai par profesionāliem hakeriem. Tie bija jaunieši. Viņi vienkārši vakaros izklaidējās pie datora, un policisti viņus atklāja vienkārši sēžam basām kājām pie datora un spēlējamies. Jā, Protams, šie jautājumi ir būtiski, un tieši tāpēc tie pašlaik arī ir iekļauti politiskajā darba kārtībā. Spiegošanas lieta. Arī tā mums liek tagad domāt. Ir skaidrs, ka valdība nav neko tādu īpašu sākusi darīt, nav ierosināta izmeklēšana, Tieslietu ministrs pat atgāvoja, ka pilnīgi neviens ministrs un arī neviens Dānijas parlamentā nav ticis noklausīts. Taču, uh, protams, ka mēs nevaram to tā droši apgalvot, mēs to īsti nezinām. Dānijas datu uzraudzība, kas, protams, ir iekļauta arī Dānijas uh, personas datu aizsardzības likumos, iespējams būtu jāmaina. Bet, nu, protams, mums varbūt vajadzētu kaut ko organizēt papildus. Juridisko lietu komitejā ir diezgan daudz parlamentāriešu, un tieslietu ministrs ir lūdzis um, pamatot, uh, tātad noteikt, kāds ir tiesiskais pamats šādai sadarbībai. Bet uh, vēlāk šī sadarbība ir tikusi liekta. Nu, skatīsimies, vai Vai situācija kaut kā mainīsies pēc tam, kad šis tiesiskais pamats tiks noskaidrots? Parlamentārā kontrolas komiteja un kā mainīsies tās darbs nākotnē, tas viss vēl nav īsti skaidrs. Protams, ka mm, šī, šīs komitejas darbs ir konfidenciāls un deputāti nevar teikt, ko viņi dara šajā komitejā, un viņi arī nevar stāstītu, ko viņi zina. Iespējams, ka viņi zina vairāk nekā pārējie Dānijas parlamenta deputāti. Tātad attiecībā uz to es neko nevaru teikt. Protams, ir jūtams arvien lielāks spiediens uz Dānijas valdību, jo tā pašlaik mēģina uh, paskatīties, kāda tad ir sadarbība ar citiem izlūkošanas dienestiem un kā dati būtu jāaizsargā, ja ir runa, piemēram, par uh, internetu Tika pausta arī kritika. Premjers un tieslietu ministrs centās izdarīt ko tādu, kas iespējams nav uh, pamatoti. Protams, ka pilsoņiem ir jābūt drošiem, un es šaubos, vai šeit kaut kas mainīsies. Taču tādu sistēmu mēs esam izvēlējušies, tāda mums ir, un Un jāsaka, ka patiešām nav tādas milzīgi lielas kontrolas pār izlūkošanas dienestu. Protams, ir jautājums par to, vai mēs vispār vēlamies šādu parlamentāru kontroli vai nē. Protams, mēs it kā sakām pilsoņiem, ka mums ir šie dažādie kontrolas orgāni, bet beigās izrādās, ka nekāda īsta kontrola netiek veikta. Par dažādiem atklājumiem. Uh, E, ir arī kāds cits gadījums, par ko varētu runāt. Parlaments šķiet e, sāk darīt pat vairāk nekā tam ir uzticēts. Pagājušo gadu 810 miljardu datu ir apkopoti attiecībā uz dāņu darbību internetā. Un īstenībā šeit nav pilnīgi nekāda sakara ar to, kas izlūkošanas dienestā tiek izmantots, lai apkarotu terorismu vai tam līdzīgi. Ir ļoti maz datu, kas attiektos uz smagiem noziedzīgiem nodarījumiem. Līdz ar to šeit eh, parādās jautājums par samērīgumu. Taču šajās diskusijās mēs noteikti eh, Dānijā nekur nevarēsim pavirzīties uz priekšu, pirms Eiropas Savienības līmenī netiks pieņemti eh, kādi konkrēti noteikumi. Tagad attiecībā uz Lībe komitejas darbu un par manu personīgo nostāju. Es, protams, uztraucos par datu drošību gan Dānijas, gan Eiropas līmenī. Nacionālajos parlamentos var darīt eh, daudz ko, taču es esmu pārliecināts, ka daudz efektīvāk un daudz funkcionālāk būtu kaut ko darīt Eiropas līmenī. Lībe komiteja šķiet eh, šeit jau ir sākusi runāt par Eiropas mākoņu datošanas principiem, par uh, Eiropas aizsardzības direktīvā, mēs to noteikti apsveiktu. Mēs uzskatām, ka uh, tas būtu vajadzīgs, būtu jānodrošina ļoti laba datu aizsardzība attiecībās personas datiem un arī uz to, kas notiek internetā. Tas būtu viss, ko es vēlējos teikt, labprāt arī atbildēšu uz jautājumiem. Lielas paldies, Lauricina kungs! Tas nozīmē, ka tagad varam pievērsties jautājumiem un atbildēm. Dažiem no mūsu kolēģiem, diemžēl, nācās doties prom. Es atvainojos viņu vietā. Šīs ir mūsu darba nedēļas beigas, un ja viņi grib nokļūt atpakaļ mājās, tad viņiem ir jāpakust uz lidmašīnu. Vispirms došu vārdu mūsu referentam Klodam Morāesam. Es arī atvainojos. Tas patiešām pilnīgi uh, neatbilst tam, kas uh, šeit tiek teikts. Jūsu izcilās uh, runas noteikti viņus negarlaikoja. Kā jau uh, priekšēdētāja minēja, pēdējās sanāksmēs mēs mēģinam iegūt informāciju par to, kas notiek dalībvalstu parlamentos. Esam centušies saprast, uh, kāda ir uzraudzības sistēma atsevišķās valstīs. Vispirms es vēlētos mūsu parlamentu kolēģiem eh, no Beļģijas senāta jautāt. Proti, pirmais jautājums, vai Beļģijas uzraudzības komiteja var uzraudzīt starptautiskus darījumus? Man radās iespējas jūsu abu teiktais, man radīja priekšstatu, ka pašreizējās pilnvaras ir diezgan detalizētas. Jūs saņemat eh, privātpersonu sūdzības, tas noteikti ir labāk nekā mēs dzirdējām citos uzraudzības modeļos. Tas nozīmē, ka jums ir diezgan daudz pilnvaru. Šķiet, ka tas, ko jūs teicāt, norāda, ka jums ir patiešām detalizēta sistēma. Uh, gribētu zināt, vai ir arī cauradzamība šo sūdzību izskatīšanā. Tāpat arī es gribētu zināt, vai jūs ierobežo trešās puses nosacījumi. Un, ja parādās kaut, kādi, um, kaut kādas apsūdzības apgalvojumi attiecībā uz Eiropas Savienības institūcijām un uz SWIFT, ņemot vērā to, ka jūs atrodaties Beļģijā un šīs institūcijas ir Beļģijā, vai šīs uzraudzības uh, funkcijas ļauj jums izskatīt eh, šīs sūdzības, vai jums pietiek pilnvaru, vai arī jums ir vajadzīgas reformas. Mēs uzklausām tagad dažādas valstis, dzirdam, kādas ir šīs uzraudzības sistēmas un saprotam, ka iespējams ir vajadzīgas reformas. Jūs esat parlamentārieši, jūs esat darbojušies šajās komitejās. Es gribētu zināt, kādas jums pašlaik ir sajūtas, vai jūs apmierina šīs uzraudzības sistēmas un vai jūs kaut kādā veidā ierobežo trešās puses ierobežojumi. Un tagad eh, Dāņu kolēģiem uzdošu jautājumu. Mēs dzirdējām no Zviedrijas kolēģiem no viņu uzraudzības komitejas par to, ka ir bijuši dažādas piegošanas gadījumi Ziemeļvalstīs, tā skaitā Dānijā. Nesaklausīju, ka jūs to pieminētu. Jūs, protams, teicāt, ka nav pārāk daudz šādu sūdzību par Dāniju, bet šī ir viena no šādām sūdzībām. Jūs teicāt, ka uzraudzības sistēma, jūsuprāt, nav pietiekami laba, pēc jūsu viedokļa, un mēs Gribētu zināt, vai sabiedrību tas kaut kādā veidā neapmierina, vai ir uzsākušās sabiedrības diskusijas par uzraudzības funkciju uzlabošanu Dānijā. Kādu modeli jūs piemērojat? Vai jūs domājat par konkrētu Eiropas modeli, vai arī jūs skatāties uz kādu no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, varbūt ir kāds ziemeļvalstu modelis? Uh, jo īpaši gribētu zināt, kāds jūsuprāt būtu labāks uzraudzības modelis, ņemot vērā to, ka šādu sūdzību par pārkāpumiem ir ļoti daudz. Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis, jo varbūt jūs vēlaties veidot jaunu uzraudzības sistēmu. Lielas paldies, Klodam Morāesam. Es tagad došu vārdu jums atbildēm un tādā pašā kārtībā, kā sākāt runāt. Izteikšos pavisam īsi. Rapaikungs varēs izvērsties varbūt vairāk. Par, lī, par līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībā attiecībā uz starptautiskajām parādībām. Nu, es varu konstatēt jau šobrīd, tad, kad eh, norisinājās ešalonu lietas izskatīšana, tad bija tikai divi parlamenti, kas veica izmeklēšanu, tās bija Beļģija, mūsu komiteja un Eiropas parlaments. Tie mēs bija vienīgie divi parlamenti, Līdz ar to ir pilnīgi acīm redzami, ka, nu, lūk, tad, kad mēs šo komitejā izmeklēšanu veicām, nu, tad, nu, pārsvarā visur citur šāds kontrols par izlūkdienestiem nebija. Un, attiecīgi, arī informācija, ko mēs saņemam kā komiteja, ir ierobežota. Jo mums jāspēj nodalīt bija jāspēj nodalīt, kas, kas ir mm, tālāk atklājums, kas nav, jo, protams, arī izlūk dienas tā iegūtā informācija ir, protams, ļoti būtisks elements, bet es domāju, ka ar šāda darba veikšanu, tā kā esam padarījuši līdz šim, nu, tas ir bijis līdzis arī mm, Beļģijas valdībai attiecīgi startautiskā līmenī izteikties par šo jautājumu. Manuprāt, tas ir svarīgi, jo šī tēma ir jāno, jānodod atklātībai. Lai nav tā, ka šo kaut kādu atgalvinu, apgalvojumu paši par sevi šķiet burtiski smieklīgi, kas attiec tālāk uz konkrētām tehniskām lietām, rapaikungs varbūt varēs izteikties, jā? Jums jau pāris vārdos izstāstīju, kā darbojas mūsu komiteja. Likumdošanas uh, instrumentu skaits ir eh, pietiekams, bet jāpatur prātā, ka komitejas kompetence ir sekot līdz izlūk dienestam Beļģijā tikai Beļģijas izlūkdienestam, tātad mums nav nekādas kompetences kontrolēt, piemēram, kādu ārvalstu dienestu darbību Beļģijā, kas aktīvi te darbojas. Nē. Mēs pagājušajā gadā pēc bijušā senāta priekšsādātāja lūgumu uzsākām izmeklēšanu, kas attiecās uz to, kā Beļģijas izlūkdienests uh, seko līdzi ārvalstu izlūkdienestiem, kas darbojas tās teritorijā. Uh, Nu, tātad runājām par šo Beļģijas diasporu. Mēs skatījāmies uz to, kā Beļģijas dienests strādā, uzraugot šos ārvalstu dienestus. Bet, nu, jāsaka, tas ir ārkārtīgi grūti, jo, protams, ārvalstu superdienesti, nu, pēdiņās ir, tā teikt, draugu dienesti, izlūkdienesti. Un tāpēc šeit izejas punktam jāizvēlas princips, ka mums ir arī Eh, jāpieprasa no dienestiem uzraudzīt to ārvalstu izlūkdienesti, kas mums ir draugu valstis. Tas nav viegli. Jo, nu, jāsaka, nav jau tā, ka mums jābūt, teritorijā būtu ļoti daudz, tā teikt, ienaidnieku izlūkdienestu, nē. Bet no tiem līdzakļiem, kas ir mūsu rīcībā, lūk, esam centušies eh, noteikti zināmas prioritātes, esam pirms vēl prasījuši eh, sagatavot likumu grozījumus, Šai kontekstam varbūt nākamā reizē to tiks ņem, to ņems vērā likumdevēji, ierosinot, ka uh, likumā par izlī, izlūkdienestiem skaidri un gaiši tiek pateikts, ka šiem izlūkdienestiem ir jāseko līdzi arī ārvalstu izlūkdienestu darbībai Beļģijas teritorijā. Un tas būtu viens no instrumentiem, kas ļautu Beļģijas izlūkdienestiem daudz labāk apzināties, kas notiek pašu valstī komitejas kompetence attiecībā uz izlūkdienestu kontroli līdz ar to ir salīdzinoši ierobežota, kā jau teicu. Jo mums, protams, vēl ir arī izmeklēšanas dienas, juridiskais dienests, dokumentācijas centrs un nedaudz administratīvie darbinieki mūsu nav daudz, apmēram 25 cilvēki kopā strādā mūsu komitejā, lai kontrolētu šo Beļģijas izlūkdienestu, kam, protams, ir ļoti daudz darāmā. Viens ļoti delikāts jautājums ir tehnikas, tehniskais jautājums, ja runājam par informāciju un informācijas tehnoloģijām, kas ir, piemēram, pieejams speciālistiem tā tālāk. Šī privātā konkurence ir milzīga, kad pie tā strādājam investīcijas arī bija, ir ļoti būtiskas. Beļģija līdz ar to tieši tāpat, kā daudz citas valstis un došana ir Eiropas Savienības sastopas ar budžetārām grūtībām Un tas, protams, nu, neko labu nevēsta nāk, arī nākamajiem gadiem. Es domāju, tas ir tāds elements, kas noteikti jāpatur prātā. Investīcijas visā, kas saistīts ar informācijas tehnoloģiju drošību, infrastruktūru aizsardzību, informācijas jomā un tam līdzīgi. Beļģijā. Šajā kontekstā valdība pieņēma lēmumu, tas notika pēc 2011. gada rekomendāciju saņemšanas, un valdība ir, nu, um, savā deklarācijā 2011. gadā par to izteikusies, bet, nu, lēmums tika pieņemts veikt investīcijas līdzinoši būtiskā apmērā, veidojot pašiem savu informācijas sistēmu, bet, jāsaka, te izteikšos nedaudz kritiski. Uh, ka ir jau pagājuši ļoti daudz gadu kopš Beļģijas e, izlūkdienas kontrolas komiteja ir prasījis un prasījis un prasījis Beļģijai pieņemt mērus. E, nu, nu, tag, vai tad tiešām bija jāgaida Snauden nu, jā, lieta tagad, lai politiski arī pievērst šim jautājumam uz, uzmanību un nodrošinātu budžetu? Ja, tak. Ja, tak for spørgsmålet. Um... Lauritsen kungs, jā, liels paldies par jautājumiem. Par Dānijas sistēmu. Savā prezentācijā es teicu, ka mums ir jauns uh, likums, to mēs izstrādājām pagājušo gadu. Šis likums runā par parlamentāro uzraudzību un par izmeklēšanas dienestiem. Mēs esam veikuši arī braucienus uz Norvēģiju un uz Lielbritāniju. Tāpat arī komitejas darbs e, turpinās, jau turpinās desmit gadus, un e, pēc viņa rekomendācijām tad arī tika uh, e, pieņemts šis likums pagājušo gadu. Protams, ja mēs tagad runātu par jaunu likumu veidošanu, tad visticamāk iznākums būtu pavisam cits, ņemot vērās naudēnu atklājumus. Un uh, pārējās diskusijas. Taču likums tika pieņemts pagājuši gadu, un nav nekāda politiskā spiediena par šī likuma grozīšanu. Protams, ir arī diskusijas, ir arī debatas parlamentā, bet es nedomāju, ka šis likums tiks grozīts, un parlamentam tiks piešķirts vairāk kontrolas un vairāk uh, tiesiskās kontrolas pār izlūkošanas dienestiem. Nedomāju, ka tā būs. Par Zviedriju Dānijā ir runāts par Zviedriju, un interesantākais attiecībā uz Zviedru gadījumu ir tas, ka Zviedri kontrolē pilnīgi visu, kas nokļūst viņu sistēmā. Tad tas nozīmē, ka, ja Facebook serveri, kur atrodas informācija par mani, atrodas Zviedrijā, tad Zviedrijas izlūkdienesti var kontrolēt visu, kas nokļūst šajos serveros un kas no tiem iziet ārā. Uh, Bet, protams, eh, nav šāda politiskā spiediena uz valdību, ir šīs parlamentārās debates, bet tās nav tik eh, augstā līmenī. Proti, Dānijas gadījumā nav eh, šeit kaut kas smags noticis, un mēs nevaram teikt, ka uzreiz vajadzētu sākt rīkoties. Protams, ka konferencēs tiek runāts par izlūkošanas dienestiem, bet jebkurā gadījumā Šīs debates norāda uz to, ka Dānijā nav e, šādas steidzamības. Es tagad e, izteikšu kādu citātu, un iespējams, ka ja to teiktu Eiropas parlamenta deputāts vai kāds cits, tad būtu uzreiz milzīgas e, diskusijas mēdījos, bet kāds deputāts Dānijā teica, ka viņš pilnīgi labi saprot, kāpēc amerikāņi pievērš uzmanību Eiropai tāpēc, ka šeit rodas ļoti daudz problēmu, un ja viņš būtu amerikānis, viņš arī noklausītos politiķus. Tas nebija joks, es vienkārši šeit viņu citēju, un tas neradīja nekādu ažiotāžu. Tas nozīmē, ka Dānijas sabiedriskais viedoklis un debates par uh, privātās dzīves ierobežošanu Dānijā liekas mazliet biedējošas. Uh, Vismaz man tā liekas. Nu, tāda ir situācija Dānijā, taču pašlaik nav nekāda skandāla, kas ļautu mums to izmainīt. Kā jau es teicu, mēs galvenokārt tagad pievēršamies datu aizsardzības jomai. Ceru, ka atbildēs jūs jautājumiem. Paldies, un tagad atkal mainīšu savu lomu un uzdošu jautājumu kā ēnu referentu. Es drusiņu grib uzdot jautājumu, un mēs esam vienā politiskā ģimenē. Jūsu partija ir bijusi iepriekšējās valdībās, un jums bija iespēja ieviest jaunas likumdošanu, un es gribēju zināt, vai Dānija, līdzīgi kā Nīderlanda, ir viena no četrajiem sabiedrotiem Amerikas Savienībai, ASV, un NATO vadītājs ir arī no jūsu valsts, un es vai gribēju jautāt, vai jūs esat ievērojis, kad ir ASV spiediens, kas neļauj Dānijā ievies stingrāks kontrols mehānisms un tā draudzīgs prasības. Un skatoties tas, kas ir noticis beidzamos pāris mēneši, ir varbūt jāpārskat, ko nozīmē draugs. Bet jautājums Beļģijas kolēģiem. Jūs pacēluši jautājumu, cik izlūkdienests, cik valdība zināja, uz, un kā, cik daudz izlūkdienests ir paši savu vadīt. Tātad man ir ar vien vairāk jautājumu, ja izlūk dienests kontrolē valdības. Ir jautājums arī par Vāciju. Kas notiek, ja Vācijas premjerministri tiek mobilais telefons tiek noklausīts, vai izlūk dienas nezināja to, vai viņi ir nekompetenti, vai viņi zināja un viņai neteica, un viņi zināja un viņi tēloja publikā, ir tikai trīs šie scenāriji, kā ir Beļģijā. Ja visi izlūk dienesti ir kopā ar amerikāņu izlūkdienestiem un kas zina, ko vēl, vai Beļģijas izlūkdienesti zināja un neteica jums, vai slēp to no jums, vai ir otrādāk, vai viņi ir rīkojušies pēc valdības rīkojumiem. Vai Beļģijas izlūk dienesti nav iesaistīti, nez, nezina, bet ja viņi ir daļa no šīs pārobežu sadarbības, tad kāpēc kontrols mehanismi, kas liekas ir diezgan stingri, kāpēc šie kontrols mehanismi nav atklājuši kādus pārkāpumus? jautājums par pārobežu sadarbību, tad tas ir melnais caurums. Ir varbūt ir valsts kontrols organ, organismu, dažām valstīm ir vājas kontrols mehanismu, bet Beļģijas kontrols mehanisms, kur ir ķēdē vājākais punkts. Ja kopējā, kopējie kontrols orgāni vismaz Eiropas Savienībā, kā viņi spēja kontrolēt, uzraudzīt sadarbību starp izlūkdienestiem un arī ne tikai divpusēju sadarbību, bet arī incen, tas it kā Eiropas Savienības orgāns, kas it kā neeksistē. Un kādi citi jautājumi? Jā, ir vēl beidzamais jautājums. Man satrauc, jo mums bija Beļģijas data aizsardzības ies, e, e, iestāde, bija šeit runājot par Belģukom, un Beļģijas data aizsardzības orgāni likās gan tā kā militāri stingra, un es biju drusku pārsteigts, ka viņš teica, ka visi kārtībā, mēs neesam redzējuši, ka kādi dati būtu pārķert, piekļūt, tas liekas vienkārši neiespējami, neticami, vai viņiem ir jāiet, jā, jāpietur slēp, noslēpums, vai jūs kaut ko ziniet. Varbūt atbal, atbildēšu tā pēc jautājuma. Tātad pirmais Dānija un tad Bēļģija. Paldies par jautājumu. Un, un tēlot par vēlnu juristu. Tas nebija ļoti interesanti, bet bet debats bija ļoti interesants, jo bija ļoti interesanti jautājumi, tas man bija ļoti vērtīgi, bet atbildot uz jūsu jautājumu, vai ASV ir likus spiedienu Dānijai, es tam neticu. Mēs uzskatām, ka ASV ir liels sabiedrotais, un es pilnībā neticu, kad viņiem ir kādi interesi vai izdara kādu spiedienu Dānijai par mūsu kontrols iestādēm vai kaut kā traucē mūsu kontrols iestādes. Mums bija interesanti sistēma ASV kongresā izlūkdienestam. Tātad es nezinu, kāpēc viņi negribētu sadarboties ar citām valstīm, kam ir vienāda sistēma un es nedomāju, ka tas ir noticis. Iemesls, kāpēc mums ir kontrols līmenis, kāds mums ir, tas ir tāpēc, ka tas ir politisks kompromiss, bet tas ir arī tāpēc, ka nav pierādījuma, ka Dānijas izlūkdienests dara lietas, ko viņi nedrīkstētu darīt. Tā kā nav bijis pāruns par šo jautājumu Dānijas sabiedriskā viedoklī un nav spiediens politiķiem, pat no teoretiski viedokļi varētu teikt, ka nav līdzsvars sistēmā. Tas ir mans personīgais viedoklis, bet nav spiediens kaut ko mainīt. Jo viss iespējas neatkarīgā kontrols komitejā, kas tika ieviest pagājušajā gadā ar jauno likumdošanas priekšlikumu, nav pierādījumu, ka Dānijas izlūkdienas darbojas ārpus Dānijas likumdošanas. Un es nedomāju, ka būs spiediens, lai to mainītu. Un es domāju, ka nav pierādījumu, kad viņas darbojas ārpus likumdošanas. Dekerkungs. Kas attiecas uz prizmu un mūsu dienestiem, es nedomāju, ka mūsu dienas tur līdzdarbojušies, vai ka viņi būtu bijuši informēti un nav informējuši politiskās aprinas par to, ko ir zinājuši. Nu, es, nu, kad skatāmies par šīm saiknēm starp Vāciju un ASV un NATO, nu tad nevar pat mirkli iedomāties, ka, piemēram, Vācijas varas dienas nebūtu informējuši Merkeli par to, ka viņi noklausās. Es domāju, ka tam es neties. Un tas pats ir mūsu gadījumā arī. Tāpat laikā savukārt Ir vēl viena cita nianse šeit, kas svarīga. Mēs runājam šeit par militāro izlūkdienestu. Un militārais izlūkdienests NATO pilnīgi noteikti gan to zināja. Viņi ir tie, kas apmainās ar informāciju. Bet iedomājieties, iedomājieties, ka kādas konkrētas valsts izlūkdienas ir par to bijis informēts, to gan es apšaubu. Bet, nu, Beļģijā. Uh, Tāpat laikā izmeklēšana notiek, respektīvi kāds var būt, ka Beļģijas dienas, izlūkdienas par to nezināja. Es domāju, ka šeit ļoti cieša saikne ir ar visu šo situāciju. Un ir zināmā mērā galvenais elements šeit ir Eiropas dalību valsts naivisms. Mēs turpinam, protams, lūk, uh, Ehm, respektēt visus, mēs esam, nu, vēlamies būt ļoti tādi pacifisti un ceram arī, ka visas citas valsts respektē šos principus. Bet atcerēsimies, ka dalību valstu valdības parasti rīkos tikai un vienīgi savu valstu interesēs, un to pašu darīs lūgdienas, un tāpēc es domāju, ka mēs vienu brīdi arī paši konstatēsim, ka arī Eiropā dalību valstis ļoti uzmanīgi kontrolē citu dalību valstu darīto ar saviem izlūgdienestiem, un es domāju, ka par to ir jādomā. Un tieši šeit ir ļoti svarīga parlamentārā kontrola, jo tieši ar parlamentāro kontroli var kaut ko panākt. Bet tas, ko redzējām notiekam, nu tas ir tāds naivismu paraugs. No vienas puses, no otras puses, protams, tehnoloģijas attīstās ārkārtīgi strauji, daudz ātrāk, politiķi to pat iedomāties nevar. Un tad, nu, protams, ir visi šie dienesti, kas tehnoloģijas izmanto maksimālās iespējas nevienmēr par to informējot attiecīgi valdības. Es, piemēram, galīgi neesmu pārliecināts, ka Obamas kungam ir bijis pirms tam sīk un smalki viss izskaidrots, kā notiek šī spiegošana. Varbūt, ka jā, varbūt, ka viņš bija informēts par to, bet tikpat labi iespējams arī, ka viņš nebija par to informēts. Es nedomāju, ka kongress arī pilnībā kontrolē to, ko dara ASV izlūkdienests. Protams, kaut kāda veida kontrola tur pastāv un tā pastāv jau ilgi, bet šī kontrola ir ļoti slēgtā vidē, ļoti slēgtās aprindās. Un ja mēs atgriežamies tagad pie, um, nu, lūk, šī Amerikas gadījuma, un tad, um, nu, jāsaka, ka tā situācija nav viennozīmīga, bet arī ASV, protams, situācija ir jāvizās priekšī attīstās. Uh, Varbūt tas nāks arī kā rezultāts šeit notiekošajam, jo, protams, ASV varas iestādes šobrīd, šobrīd, vismaz līdz šim, globāli ir bijušas ārkārtīgi lepnas uz sevis paveikto. Tas ir tagad, nu, tagad pateicoties Snaudena atklājumiem, tās arī var daudz ko vairāk darīt, rīkoties, un es domāju, ka sekas būs ļoti būtiskas arī sabiedroto vidū, gan visu sabiedroto valstu vidū. Es vismaz ceru tā, ka tā būs jo es negribētu, ka šis naivisms turpinās. Rafai. Rafai kungs, jā. Es tikai gribēju papildināt to, ko teica mans kolēģis šeit. Respektīvi, mūsu izmeklēšana, protams, turpinās, un to rezultātā skaidrāk nākamnedēļ jau redzēsim, kas tur notiek. Jautājums jautājumi, ko jūs uzdevāt attiecībā uz to, vai izlūk dienests to zināja, kāpēc nezināja, vai zināja, kāpēc neteica, nu te runājam par riska analīzi. Vai ešalonu lieta, piemēram, un Swift lieta, vai tās nebūtu jau likušas, vai tām nebūtu vajadzēs likt dienestiem jau iedomāties par šādu veidu iespējām. Uh, jo tādas tehnoloģijas iespējas jau pastāv, un tagad sastopamies lūk ar tādu konkrētu situāciju, un atbild zinām skaidru un gaišu. Bet, nu, katrā ziņā nedomāju, ka ir kaut kāda veida tiešām norādījumu, ka Beļģijas dislūkdienas būtu zinājis un neinformējis valdību par to. Nu, tāda, tā tas nav. Komentārs no priekšādātājs. Kas attiecas uz sadarbības starp izlūkdienestiem, tas, protams, ir ļoti delikāts jautājums. Jūs jau runājat šeit par konkrētu sadarbību ar NATO, jā, un izskatāmies no NATO perspektīvas, tad varbūt vajadzētu būt daudz precīgākai informācijai par militāriem izlūkdienestiem, īpaši tajos gadījumos, kad šie kontakti ar NATO pastāv. Beļģijas eh, gadījumā, kā jau teicu, mēs varam rīkoties tikai un vienīgi attiecībā uz Beļģijas izlūkdienas, nevis NATO. Un, ja mēs runājam tagad par Eiropas līmeni, ja vēlamies te kaut kādu atbildi gūt, tad, nu, kā jau sākumā teicu, ir vajadzīgas Eiropas parlamenta iniciatīvas, it īpaši, lūk, aicinājums nacionālajiem parlamentiem uzsākt kontrolas pasākumus, efektīvas kontrolas pasākumus, un nevis tikai radīt kaut kādu veidu formālus dienas, kuriem nav piekļūst nekādiem dokumentiem un tā tālāk tā joprojām. Nē, Es domāju, šādi centieni ir jāizdara, un to pilnīgi noteikti varat darīt jūs kā Eiropas parlaments tālāk, kas pavisam īsti, kas attiecas uz eh, privātās dzīves aizsardzību, privāto datu aizsardzību. Eh, šie, eh, šie dienesti ar mums kontaktēs, jā, mēs ar viņiem sastrādājamies, bet viņus, principā, interesē kaut kas cits. Viņus interesē tas, kā aizsargāt individu privāto dzīvi. Nu, respektīvi, lūk, vai, piemēram, uh, Mm, kaut kādā gadījumā kāds ir bijis pakļauts kaut kādiem privāto datu iegūšanas noteikumu pārkāpumiem tā tālāk, un tas ir cits, pavisam cits aspekts. Bet, kā jau teicu, ir uzsākts divas izmeklēšanas, un arī šīs izmeklēšanas, šie procesi pilnīgi noteikti arī dos kaut kādas atbildes un ļaus mums konstatēt arī kaut ko attiecībā uz Belgakom lietu, kā arī citām lietām. Jo, un tur, protams, ir iesaistīti virkni dažādu ministru savām struktūrām, un viņi, viņi arī lūk tiek iesaistīti visās šajos izmeklēšanas procesos. Paldies! To, uh... Tas mūs noved pie beidzamiem jautājumiem. Albrekungs, paldies! Es nezinu, vai es būtu labais policists vai sliktais policists, bet es runāšu ar jums kā kolēģiem. Un es esmu ļoti laimīgs, ka jūs esat šeit. Un es laimīgs, ka jūs pieminiet Briseles deklarāciju un kad jūs lūdziet, lai būtu kopējā sadarbība no šīs sanāksmes un arī no mūsu ziņojuma, ko cerams mēs beigsim nākošā gada sākumā. Bet man ir jāsaka skatoties uz situāciju, kādā mēs esam, mums ir līgums un mums ir rakstiskas atbildes no jūsu valdībām un no mūsu dalībvalstu valdībām, ka viņi neliecinās par situāciju, par nolīgumiem, jo nacionālā drošība ir dalībvalsts kompetence un nav par ko runāt. Un tagad es gribētu zināt tikai viens jautājums. Vai, Lauricen, vai jūs, kungs, jūs zinat, kas ir incen? Vai jūs runājat ar sadarbību starp izlūkdienestiem Eiropas līmenī, vai jūs runājat par kādiem jaut, kādi jautā, kādu noteikumu attiecās uz viņiem. Jo es skatījos, kāds ir juridiskais pamats sadarboties, tas ir pārkāpums, līguma pārkāpums, ja sadarbojās dalībvalsts. Bez jūsu palīdzības mēs nekur tālāk netiksim un nebūs papildus pasākumu. Es atvainojos, kad es izmantoju laiku bez uzdodot jautājumu, bija ļoti svarīgs moments. Jo no politiskā viedokļa, ja mēs runājam par nākamajiem gadiem, ir jābūt kaut kādi, kaut kādas darbības, kaut kādi pasākumi pilsoņi prasa nacionāliem parlamentāriešiem un Eiropas parlamentāriešiem, vai Eiropas Savienība dalībvalsts izlūkdienas stāv pār parlamentiem un valdībām, vai viņi nav sasniedzami. Nav brīnums, ka mūsu dalībvalstīs balso pa populistu partijām, sakot, ka tas nekam neder. Un es gribētu norādīt, ka Dānijā Mums bija pirmā uzklausīšanā bija žurnālists, un viņš mums parādīja, atsaucoties uz Snowden dokumentiem, kas nav apstrīdētiem līdz pat šodien, ka Dānijai ir sadarbība ar NSA, nosaukts Dinamo, kas skatās uz zemju zem jūras kabeļiem, lai pārbaudītu informāciju. Tas ir pārkāpums. Es nezinu, vai tas ir starptautiskā likumdošana vai valsts likumdošana, bet tad varbūt valsts likumdošana nav saistībā ar cilvēktiesībām. Un par konvenciju no cilvēktiesībām, kas ir viens no pamatprincipiem mūsu Eiropas dalībvalstīm. Un pamatprincips visā Eiropas Savienībā ir sadarbība. Es esmu ļoti laimīgi, ka jūs minējāt, Dedekerkungs, kad princips par juristu sadarbību, tas ir pret divpusējiem līgumiem, ko jūs arī minējāt. Un es nesaprotu, es neredzu, kad uzbrukumi apgalvotās Britu iestādes, kas uzbrukt citām iestā, izlūkdienestiem, ne tikai Zviedrijas izlūkdienas izskatās jūs Zviedrijā serveram, mums ir jākļūst aktīviem, un es gribētu zināt, ko mēs daram kādi ir nākamie soļi? Vai mēs sakam, nedaram vairāk neko, jo tas ir viss īstenots mūsu valdībā? Tas ir ļoti interesants jautājums. Kāds ir nākošais solis runājot par Briseles deklarāciju? Mēs vienkārši pateiksim cilvēkiem, ka mēs kaut ko daram, bet patiesībā mēs neko nedaram, un mums vajag paskaidrojumu, ko nozīmē ārvalsts drošība jo spiegošana uz ārvalsts darbībām, jo viņi uzskata, ka internets ir ārvalsts pilnībā. Un BND tā Vācijā to dara, tad viņiem ir bailes, kad cilvēki protestēs, jūs vajadzētu veikt izmeklēšanu jūsu dalībvalstīs, un es gribētu zināt, vai kaut kas tāds notiek. Es visu laiku domāju, nu, daudz cilvēku saka, ka mums nevajadzētu dot vairāk pilnvaras Briselē, ka tas ir supervalsts, bet nē, supervalsts ir kaut kur citur. Lauricina kungs, lūdzu. Ja viens no iepriekšējiem runātājiem, kas vairāk reiz teica bez komentāriem un uz dažiem jautājumiem, man ir jāatbild par Dinamo, ASV, Dānijas sadarbību, es nevaru jums atbildēt, un pat ja es zinātu kaut ko, es nevarētu jums kaut ko, neko pateikt, es nedrīkstētu jums teikt. Un ja ir runa par incentu, par to netiek debatēts Eiropas parlamentā. Varbūt to vajadzētu debatēt, un es painteresēšos par tām divām lietām, ko jūs esat minējis, bet nav bijis diskusijas līdz šim. Dānijas parlaments ir arī šķelts un tas varbūt norāda uz man piebildi iepriekš, vai vajadzētu palielināt parlamentu kontroli. Daudz parlamentā saka, ja mēs kontrolēsim, tad mēs būsim arī atbildīgi, un varbūt labākais risinājums, ja ministrs ir vienīgais, kas zina, tieslietu ministrs, premjerministrs noteikti zina, 110% es esmu pārliecināts, ka premjerministrs zina un tieslietu ministrs zina, ar ko uh, Viņi sadarbojās, viņi var dabūt, saņemt atbildi momentā, bet tad arī nozīmē, kad viņi ir arī 110% atbildi. Daži parlamentārieši, kas saka, ka labākais risinājums ir, kad ministrs zina visu, un tad ministrs ir arī atbildīgs par visu. Un nevis kontrols komiteja, kas zina dažas lietas, bet nevar atbildēt, un tad netiešā veidā kļūst atbildīgs par vienošanos, kas ir panākts. Man liekas, kad nāk veseli pāruns, kas notiks. Jā, nu tas, tā ir laba televīzijas programma, tā nav reāli, tas nav realitātes šovs, bet ļoti labs raidījums man ir pārstāvi parlamentārieši no Ziemeļu valstīm. Mēs gribam būt Dānijas parlamentā, jo te ir interesanti, bet Zviedrijā ir garlaicīgi, bet man ir viņiem jāskaidro, ka kādreiz Dānijā arī ir garlaicīgi. Un man ir tikai viena lieta, ko es, ar ko es varētu beigt jautājums par sadarbību. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, kad ir laba sadarbība. Un mēs izmantosim ziņojumu, ko šī komiteja gatavo, un cerams, ka tad mēs varam izsekot un izmantot dažas rekomendācijas no Dānijas viedokļa, bet ir jāveido sab sabiedrot attiecības ar Google un citām, jo viņiem neinteresē izlūkdienest, kad izmanto viņu datus. Un kad pēc likumdošanas viņiem ir jānodod, bet tā kā ir jāsadarbojas ar Facebook, ar Google, lai dabūtu statistiku, cik bieži izlūkdienest pieprasa no viņiem savu datus, lietotāju datus. Paldies! Paldies! Mēs nākam uz beigam. De Dekker kungs. Um, Mēs dzīvojam pasaulē, ko, nu, varam uzskatīt par tādu diezgan bīstamu, un arī draudu attīstās ļoti strauji. Pirms desmit gadiem neviens nerunāja par kiberuzbrukumiem kiberuzbrukumi šobrīd ir kļuvusi gandrīz par tādu kapsēstību valdības līmenī. Tā nav problēma, kas ir aktuāla tikai vienīgi Eiropā vai NATO. Nē, nu, piemēram, Ķīnā arī. Un daudzās citās valstīs ir nu, ziņots par ļoti augstu kiberuzbrukumu skaitu. Un problēma ir tāda, ka mēs Eiropieši turpinam aizsardzības un drošības jautājumus pārvaldīt tikai un vienīgi nacionālā līmenī. Un mēs neveidojam Eiropas reālu aizsardzību. Es domāju, ka tādā veidā mēs paši sev nodarām pāri. Nu, ir tādas valstis, arī Eiropā lielās valstis kā Lielbritānija vai Francija, kas joprojām, nezinu, dzīvo kādā sapņu pasaulē, cer naivi, ka viņas joprojām ir kaut kādas supervaras. Un viņas nereaģē uz šiem draudiem. Un šo draudu, draudiem ceļā skatoties, viņas nebūtu, nav supervars. Nē, nacionāla līmenī neko vairs nevar panākt. Un, nu, piemēram, es biju G25, eh, savulaik eh, nu, runāju ar ministriem toreiz no Eiropas dalībvalstīm un tā tālāk. Mēs esam daudzās jomās pārdevuši kompetenci Eiropas Savienībai, tā viņi teica. Un tā visa rezultātā arī nacionālajie parlamenti, kas uh, nu, līdz tam lēma par diezgan svarīgām eh, kaut kāda veida lietām. Un in, informa, interesējās par šiem jautājumiem. Nu, vienmēr arī tad viņus kontrolēja. Bet tagad? Nē. Eiropas Savienības kompetence, un to jau var saprast. Bet integrācija reāli notikusi nav. Viņi uzskata, ka tagad Eiropas parlamentam viss jākontrolē. Nu, nezinu, komitejas tieks ļoti reti. Es zinu, nu, kā tas notiek. Uzliek uzaicināt Eštons kundze un vēl kāds pāris minūšu kaut ko parunā un nekas tur nenotiek padomā. Un šobrīd tiek daudz mazāk informācijas sniegts par visiem šiem elementiem nekā tas bija iepriekš. Nu, tāpēc ir jāveido Eiropas aizsardzība. Ne, nedrīkst ļaut regresēt. Un sastopoties ar šādu situāciju, mums ir jārīkos ļoti ātri, jānodrošina integrācija tā, lai aizsardzības politika tiktu iestrādāta kopējā ārējā rīcībā. Kas attiec uz, uz to visu citu, nu šķiet, ka jūs e, tomēr tādu ļoti pesimistisku ainu mums tēlojat, ka lūk, e, ka neviens cits neko, nekur valdībā nezina, tā tālāk nē. Valdība un parlaments tomēr kontrolē izlūk dienestu un kaut kāda kontrola jau nu tomēr pastāv pastāv dažāda veida eh, nu, kļūmes, un kļūmes šai jomā var, piemēram, maksāt ļoti dārgi. Nu, protams, ka šiem dienestiem regulāri ir jā, jāatskaitās, viņi to dara. Eh, nu, es tur runāju par civiliem dienestiem, nevis par militāriem, kas atskaitās NATO. Ne, par šiem dziļjūras kabeļiem, jā, tas jau bija ietverts arī ešalonu gadījumā toreiz, toreiz. Uh, pēc kara tas tika īstenots, nu, lai kontrolētu padomu savienības kustību un tā tālāk. Un šie zemjūras, kā, dziļjūras kabeļi, nu, faktiski šobrīd tagad ir pārgājuši uz satelīta sistēmām. Un tagad, lūk, prizma ir nevis ešalona. Nu, tāpat sistēma pēc principa jau vien ir. Bet, nu, kā jau teicu, mums ir vajadzīga Eiropas integrācija un Un šis sapnis par nacionālo suverenitāti pārliecīgā mērā nu, tikai kaitēs. Tas tiešām nodarīs pāri mūsu kolektīvajai drošībai. Jo tas, kas šobrīd norisinās ar kibernozīgumiem, ar šo noklausīšanos un IT sistēmu uzbrukumiem, nu, ja neradīsim, ja nacionālo līmeni atbildes nav, un paši tikai mēs kļūstam par upuri, uh, visai šai noklausīšanās sistēmai un to dara pārējie kaimiņi un tā tālāk, nu tādā gadījumā tikai un vienīgi vaināsies arī Eiropiešu kā tāda ticība vienam, viens otram, un tas ir ārkārtīgi žēl šajā kopējā Eiropas projektā. Mums ir pašiem vien jāstrādā pie tā, lai šo uzticēšanos atjaunotu, veidotu. Uh, Un, eh, nu, tādā veidā mēs varam nodur, nodrošināt to, ka Eiropas projekts var virzīties uz priekšu, nevis vienkārši piedzīvot vienu šoku pēc otra. Un tad, nu, un pēkšņi kaut kāda nepatīkama pārsteiguma, nespēja reaģēt, kaut kāda agresivitāte rodas. Un tas nereti nāk par sliktu kopējiem Eiropas projektam. Paldies, Rapaikungs! Vai jums vēl kas piemetināms? Jūs pēdējais runātājs. Nē, man tomēr šai kontekstā īsti nav ko pieminēt arī par dziļos kabeļiem, ne. Viens pavisam konkrēts jautājums, ko es varbūt tomēr gribētu secināt, noslēguma atbildēt, ir jautājums par to, ko varam darīt tālāk pēc Briseles deklarācijas. Kā turpmāko pasākumu? Nu, es pats piedalījos šī fóruma veidošanā. Un parlamenta kontrole ir jāspēcina, jā, pāri izlūkdienestiem. To darīja sākam pirms vairākiem gadiem, nu, pēdējos gados ir, nu jā, dažas valsts mums pievienojušās. Lūk, ar šo te konferenci, pa ko mēs runājām, tiek runāts par to, ka jāspēcina parlamentārā kontrola, un es domāju, tieši tā varam virzīties uz priekšu. Šobrīd Nu, ņemot vērā īpaši nu pat notikušo, es domāju, ka tas varētu būt tālāks grūdienis dažādiem dalībvalstu parlamentiem atkal paņemt šīs lietas savās rokās un kontrolēt jautājumus. Nu, un tad tas būtu ļoti labs rezultāts. Redzēsim, kas notiks mūsu nākamajā tikšanās reizē. Es domāju, ka katrā tikšanās reizē mēs atkal un atkal no jauna pavirzamies mazliet tālāk uz priekšu. Darbs kļūst tāds, nu, mazliet vieglāks. Un tas jau ir progress. Protams, ka vēl ļoti daudz darāmā. Un tie ziņojumi, kas nāks arī no jūsu komitejas, pilnīgi noteikti būs ļoti liederīgi. Tie pilnīgi noteikti palīdzēs mums mūsu darbā, jā. Es varbūt gribētu tikai pieminēt vēl, jūs vairāk kārt runājāt par Briseles deklarāciju. Tas ir 2010. gadā pieņems dokuments. Nākamās tikšanās bija Bonnā. Uh, 11. gada oktobrī, 12. gadā, 13. gadā šādu sanāksmi nebija. Un tāpēc es domāju, ka tas, ko jūs varētu darīt, jūs varētu atsākt visu šo procesu, atdzīvināt. Jūs kā Eiropas parlamentārieši un kā komiteja, kas strādā Eiropas līmenī, varētu no jauna nodrošināt to, ka sanāksmes tiek organizētas. Jo progress ir gūts, jā, tiešām, uh, Esmu piedalījies vairākās konferencēs, nu ne visās, protams. Vienmēr ir bijis tomēr tāda neliela uzticēšanās eh, pakāpes eh, pieaugšana. Pirmajā reizē eh, toreiz tika, notika tāda viedokļa apmaiņa parlamentu starpā, uh, Un viņi arī konstatē, ka, lūk, ir jārod kaut kāda veida sastarpē noteikumi, kas, piemēram, tiek attiecināti, tad, piemēram, uz šo informācijas izpaušanu trešām pusēm šādiem kontrols dienestiem, un tad Eiropas lēmenī, līmenī šādu lēmumu varētu pieņemt, un tas varētu tad attiekties uz visiem šādiem nacionālajiem kontrols dienestiem. Un šādi noteikumi būtu ļoti svarīgi Un kā jau, nu, pat teicu, es domāju, ka jūs komiteja šeit lielu lomu spēlējam. Un jūs varat šo procesu atkal tā pagrūst uz priekšu. Nu, jo, protams, dienesti, nu, vai viņi divpusē tieks vai nē, tā ir viena lieta, bet ka šī kontrolē tik un tā jānotiek caur nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentu. Un te mēs no jums ļoti daudz ko gaidām un uz jums ceram. Paldies, turpina priekšādātāji. Līdz ar to mūsu sanāksme ir noslēgusies. Ja nu vien jums vēl kādam ir kas nebūtu sakāms, nu, pilnīgi liela nepieciešamība. Nē, jāsaka, ceturtdienas sanāksmes vienmēr ļoti sarežģītas, tos starp mūsu darbiniekiem, jo. Uh, deputāti parasti dodas jau uz lidmašīnām un tā tālāk. Un es vienkārši gribēju pateikties visiem, kas runāja un atgādināt, ka loģistisku grūtību dēļ nav bijuši klāt daudz, kam jūs teikties varbūt interesēja. Un visbeidzot, priekšādātāji, es tomēr gribu te izteikt vilšanos, ka mūsu, mūsu uh, kolēģis no Dānijas par Lielbritāniju nevarēja viss izteikties. Nē, nē, nē, jums viss pareizi. Mm, šis seriāls, seriāls ir fikcija, dzīve jau nav fikcija. Paldies arī tūkiem, saka priekšādētāji, un nākamā sanāksme Strasbūrā pirmdienas pēcpusdienā. Paldies!